Mes chers collègues, bonjour! Dargie kolēģi, labdien! Vim van de Kampa kungs, labrīt! Nu tad aiziet! Alors! Hello. Hello. L'ordre du jour. Darba kārtība var būt pieņemta, ja nav nekādu iebilžu. Iebilžu nav. Priekšsēdētājs paziņojumu man tādu nav šodien. Tādēļ mēs uzreiz varētu pievērsties balsojumam. Paraudzīšos, vai kvorums ir sasniegts. Tātad izmēģinājums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tātad viss kārtībā. Nu, tad sāksim. Sāksim ar uh, Bas Eikota kunga uh, ziņojumu. Atjaunīgo energo uh, resursu saražotās uh, enerģijas uh, izmantošanas veicināšana. Tātad sāksim. Kamres 7. Kas par? Pret atturas. Septītais kompromiss pieņemts. Nav nekādu problēmu, mēs varam pārbaudīt. Tā tad sākam balsot. Beidzam balsot. Deviņpadsmit par. Dārgie kolēģi, kompromiss ir pieņemts. Es atvainojos, es aizmirsu savu karti. Es atvainojos. Alors, même si, alors vous votez. Nu tā tad, tad jūs balsotu pār vai pret. Bet pat, ja jūs balsotu pret, tas ir vienalga pieņemts. Tagad turpināsim. Septītais paragrāfs papildinājums, kas par? Es atvainojos, septītais kompromiss papildinājums, kas par? Vim Vandekampkungs, kas īsti notiek, jūs liekas esat uh, zudis telpā. Mēs tikai tagad sākam, jo ir jau vēl daudz citu jautājumu. Nu tā tad mēs vienkārši vienu pozīciju zem esam. Tas ir papildinājums, papildinājums kompromisam. Numur septiņi. Paldies, Viktor. Nu tā tad, kas par? Pret atturas. Man liekas, ka nav pieņemts, bet pārbaudīsim. Tā tad sākam balsot. Beidzam balsot. Nav pieņemts uh, vienas balss vairākums. Tad turpināsim tieši. Jā, lūdzu. Man balsošanas iekārta nedarbojas. Es eh, nobalsoju, bet mans, mana balss netika pieskaitīta. Alors, monsieur... Nu, tā tad uh, eh, Tēlār kungs. Tēlār kungs. Eh. Nu, tā tad, ja jūs paņemsiet austiņas, es tikai gribētu uh, pateikt, pat ja jūs balsotu par, tad tas būtu vienalga 18, 18, un tas nav pieņemts. Vai mēs varam lūdzu atkārtot šo balsojumu? Eh, eh. Alors, mes chers collègues. Nu tā tad, dargie kolēģi. 9 uh, eh, un 9 minūtes. Mēs tikai sākam darbu. Ir noteikumi. Jūs vēlaties to atkārtot? Ne, bet tas rezultāts būs tas, tāds pats. Nu, jūs gribat atkārtot labi. Sākam balsot par to pašu papildinājums kompromisam septiņi. Ah, c'est moi qui ai voté, donc il faut retirer moi. Vous devez retirer. Retirez votre carte. Maintenant c'est bon. Maintenant c'est bon. Monsieur Michele. C'est pas possible que tout le monde. Nu, nevar būt tā, ja uh, visi saka, vai strādā vai nestrādā. Nu, mēs uh, nevaram desmit gadus palikt balsošanā. Tā tad, nu, lūdzu, uzmanamies. Alors, le va... Tā tad, uh, lūdzu, klusumu. Beidzam balsot.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 Ei, eh, ei, eh, ei, eh, ei, ei, ei, ei. On va pas commencer à... Nu, nesāksim teikt, kas bija, kas nebija. Ja be... balsojums ir beidzies, tad balsojums ir beidzies. Une... C'est mieux de continuer. On continue. Turpināsim. Vous me soutenez, monsieur Vimond de uh, Vim Vandekāmkungs, jūs man atbalstat, tas ir ļoti labi. Tad turpināsim. Pants 102. Grozījums 102. Kas par? Pret? Atturas. 102 noraidīts. Grozījums 104. Kas par? Pret. Atturas. 104 noraidīts. Kompromiss 6. Kas par? Pret. Atturas. Kompromiss numur 6 pieņemts. Turpināsim. Grozījums 110. Kas par? Pret. Atturas. 110. norādīts. Kompromiss numur 2. Kas par? Pret. Atturas. Kompromiss numur 2 pieņemts. 110. grozījums, kas par, pret, atturas, 110 pieņemts. Teksta oriģināls, kas par, pret, atturas, teksta oriģināls pieņemts. Tad turpināsim. Grozījums 124, kas par? pret atturas grozījums 124 noraidīts. Grozījums 125. Kas par? Pret. Kas atturas? Grozījums 124 noraidīts. Un grozījums 119 un 128 identiski balsojam blokā. Kas par? Atvainojiet 119. un 126. saka priekšstādātāji. Kas par? Pret atturas. Nav īsti skaidrs. Sāksim balsot. Beidzam balsot. 19 par, 19 pret. Noraidīts. Turpināsim. Grūzījums 127, kas par atturas grozījums 127 noraidīts. 128 par, pret, atturas noraidīts. Grozījums 129 par, pret, atturas 129 noraidīts. Kompromiss 3 par, pret, atturas Trešais kompromiss pieņemts. Kompromiss 3A par. Tra, 3A pret. Atturas. Nav īsti skaidrs. Pārbaudīsim. Pārbaudīsim par kompromisu 3A. Sākam balsot. Beidzam balsot. Trīs A noraidīts. Kompromis 3B. Kas par? Pret. Atturas. Jūs vēlaties pārbaudīt? Man liekas, ka pārbaudīt uh, varam. Liekas, ka pieņemts, bet sākam balsot. Beidzam balsot. Divdesmit par, deviņpadsmit pret pieņemts. Tagad turpināsim kompromisu numur 4. Ajuto kundze. Mana balsošanas karte nedarbojas. Es varu runā, balsot manā. Kā jūs balsojat par kompromisu? Es balsoju par. Nu, tā tad 3B pieņemts. Turpināsim. Varbūt, ka jūs varat Juto kundze pārsēsties kādā citā vietā. Kompromiss numur 4. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 146. grozījums. Kas par? Pret. Atturas. 146. pieņemts. 147. par. Pret. Atturas. Man liekas, ka pieņemts, bet pārbaudīsim. Sāksim balsot. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Nu, continue. Turpināsim. Grozījuma blokā. līdz 154. grozījumam. Kas par? Pret. Atturs. Nav īsti skaidri. Balsosim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Turpināsim. 154. grozījums, kas par? Pret. Atturas. 154. Pieņemts. Grozījums 155. Kas par? Pret. Atturas. 155. Noraidīts. Grozījums 156. Kas par? Pret pret atturas. 156. grozījums pieņemts. Grozījums 157. Kas par? Pret atturas. Pieņemts. Grozījums 158. Kas par? Pret atturas. 158. Pieņemts. Grozījums 159. Kas par? Pret atturas. Pieņemts. Grozījums 160. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Grozījums 161. Par. Pret. Atturas. 161. Pieņemts. Grozījums 162. Kas par? Pret. Atturas. 162. Noraidīts. 163. Kas par? Pret atturas 163 noraidīts. 164 kas par pret atturas 164 noraidīts. 165 par pret atturas nav īsti skaidrs. Sāksim balsot. Sākam balsot. 165. Zaļie jums ir viens, viens kas balso par daudz. Tā nesmu es. Arī, sebo! Tagad labi. 165. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 166 par pret atturas noraidīts. Vai jūs vēlaties pārbaudīt? Jā, labi, tad sākam balsot. Beidzam balsot. Simt sešdesmit sastais grozījums norādīts. Turpināsim. 192. grozījums. Kas par? Pret. Atturas. 192 noraidīts. Kompromiss numur 5. Kas par? Pret. Atturas. 5. kompromiss pieņemts. Grozījums 195. Kas par? Pret atturas 195 pieņemts. Turpināsim. 198. grozījums, kas par pret atturas nav īsti skaidrs. Sākam balsot. Grozījums 198. Beidzam balsot. 198 noraidīts. Grozījums 28 par. Pret. Atturas. Nu, pārāk neskaidri. Pārbaudīsim. Sākam balsot. 28. grozījums un beidzam balsot. Noraidīts. 199. grozījums, kas par? pret atturas pieņemts. Grozījums 200 par pret atturas noraidīts. Grozījums 201 par pret atturas noraidīts. Grozījums 201 noraidīts, grozījums 202. Jūs vēlaties pārbaudīt, labi pārbaudīsim. Sākam balsot par grozījumu 201. Beidzam balsot. Noraidīts. Nu, Grozījums 202, kas par? Pret. Atturas. 202 noraidīts. 203, kas par? Pret. Atturas. 203 noraidīts. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 208. grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Pārbaudīsim, jā, labi. Sākam balsot. Grozījums 208. Beidzam balsot. 208. ir noraidīts. 209 par. Pret. Atturas. 209 noraidīts. 210 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 211 par. Pret. Atturas. Pieņemts Noraidīts. 33 par. Pret. Atturas. Nav īsti skaidrs. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Grozījums 33. Beidzam balsot. Grozījums numur 33 pieņemts. blokā balsojam 34, 35, 36, kas par pret atturas. Trīs grozījumi pieņemti. 38. grozījums par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim. Sākam balsot par grozījumu 38. Beidzam balsot. Pret 20. Nav pieņemts. Grozījums 39. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 40. Kas par? Pret. Atturas. 40. Noraidīts. Bet jūs gribat pārbaudīt. Labi, sākam balsot par 40. grozījumu. Beidzam balsot. 40. grozījums noraidīts. Grozījums 41 par. Pret. Atturas 41 noraidīts. 42. Kas par? Pret. Atturas 42. grozījums noraidīts. Jūs gribat pārbaudīt? Pārbaudīsim. Sākam balsot. Grozījums 42. Beidzam balsot. Noraidīts. Jā, viss mainās, mēs attīstamies. 43. grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Man liekas, ka noraidīts. Pārbaudīsim, sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums 43. Noraidīts. Grozījums 44 par. Tātad kas par, kas pret, kas atturs? Pieņemts. Grozījums 45 par pret atturas 45 pieņemts 46 sākam balsot tā ir vienkāršāk beidzam balsot 46 pieņemts jā nu viss mainās 53. grozījums par pret atturas 53 pieņemts. Grozījums 54 par pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot. Grozījums 54. Beidzam balsot. Pieņemts. 56. grozījums. Kas par? Pret. Atturas. 56. noraidīts. Jūs gribat pārbaudīt, Grapīnī kundze? Jā, jums tādas tiesības ir. Sākam balsot. Beidzam balsot. 56. grozījums ir noraidīts. Turpināsim. 57. grozījums, kas par pret atturas. Nav īsti skaidrs, sākam balsot. 57. grozījums. Un beidzam balsot. 57. grozījums ir pieņemts. 58. grozījums par pret atturas atturas. 58. noraidīts. 59. grozījums par. Pret. Atturas. Man liekas, ka noraidīts. Bet, ja jūs vēlaties pārbaudīt, lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pārliecinoši noraidīts. Grapinīka un uzticieties man. Turpināsim. 61. grozījums par pret atturas. 61. pieņemts. Jāpārbauda. Nu, tā nav Alankundze, kas prasa pārbaudīt, bet labi pārbaudīsim. Sākam balsot. Sākam balsot par 61. grozījumu. Beidzam balsot. 61. grozījums pieņems. Bet nu uzticieties man. Turpināsim. Grozījums 62. Kas par? Pret. Atturas. 62 noraidīts. 63. Kas par? Atvainojiet, saka priekšsēdētāji, 64. Kas par? Pret. Atturas. 64 pieņemts. Grozījums 65. Kas par? Pret. Atturas. 65. pieņemts. Grozījums 2. Kas par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim. Nav skaidri. Sākam balsot grozījums numur 2. Beidzam balsot. Grozījums nur, numur 2 noraidīts. Grozījums 66. Kas par? Pret. Atturas. 66 pieņemts. Grozījums 69. Kas par? Pret. Atturas. 69 pieņemts. Grapīnī kundze, jūs vēlaties pārbaudīt? Nē, labi. 70. grozījums par pret atturas grozījums 70. Nu, bet pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. 70. noraidīts. Grozījums 71 par pret atturas grozījums 71 pieņemts. Grozījums 72 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Grozījums 73 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Pārbaudīsim. Jā, labi, pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums 73 ir pārliecinoši pieņemts. 74 par pret atturas pieņemts. 75 par pret atturas noraidīts. Grozījums 70 6 par pret atturas pieņemts. Grūzījums 77 par pret atturas pieņemts. Grūzījums 78 par pret atturas 78 pieņemts. Grozījums 79 par, pret, atturas, 79 pieņemts. Turpināsim. Grozījums numur 3 par, pret, atturas, noraidīts. Jūs vēlties pārbaudīt. Sākam balsot par grozījumu numur 3. Beidzam balsot. trešais noraidīts. Grozījums 81 par pret atturas pieņemts. Grozījums 80 par pret atturas 80 norādīts. Grozījums numur 4 par pret atturas grozījums 4 noraidīts. Grozījums 83 par pret atturas pieņemts. Grozījums 84 par pret atturas 87 noraidīts. 85 par pret atturas 85 pieņemts. Grozījums numur 5, kas par pret atturas numur 5 noraidīts. Grozījums 86 par pret atturas 86 noraidīts. Pārbaudīsim. Sākam balsot 86. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 87. grozījums par, pret, atturas, 87 noraidīts, 88 par, pret, nu nav īsti skaidrs. Tātad kas par? Pret, atturas, 88 pieņemts. Grozījums numurs 6 par, pret, atturas, 88. 6 noraidīts. Grozījums 89 par pret atturas pieņemts. 90. par pret atturas 90 noraidīts. 91 par pret atturas 91 noraidīts. Grozījums 92 par pret atturas 92 pieņemts. Grozījums 93 par pret atturas grozījums pieņemts. Grozījums 94 par pret atturas 94 pieņemts. 95 par pret atturas nav īsti skaidrs. Sākam balsot grozījums 95. Beidzam balsot. Pieņemts. Nē, atvainojiet, noraidīts. 95. noraidīts. Grūzījums 96 par pret atturas pieņemts. 97 par pret atturas pieņemts. Grūzījums 7 par pret pret atturas. Septītais noraidīts. Grozījums 98. Kas par? Pret atturas. 98. noraidīts. Grozījums numur 8. Kas par? Pret atturas. Astotais noraidīts. Tagad Revu Dalans Konzulūza. Septītais kompromiss, otrais balsojums bija. Balsojums netika pieņemts, un mums tas ir izšķirīgais balsojums. Tātad vai nu mēs varam balsot par septīto kompromisu, vai mūsu balsojumam būs saks. Pas voter euh, plusieurs fois. Okay. Alors, on va, on va essayer d'arrêter les pourparlers. Tātad jūs varat uh, diskutēt savā starpā, īsts pārtraukums. Andersons kundze. Have... Vai mēs varētu uh, saņemt precizējumu par to, uh, kāds ir noteikums attiecībā uz cilvēkiem, kas ir zālē, un vai šis uh, balsojums ir uh, spēkā? Ja... Nu tā tad ir divas lietas kad priekšsēdētājs uh, saka balsojums uh, uh, ir pabeigts, tad beidzam balsot. Tad tas arī ir. Tas ir noteikums. Nu, bet lūdzu. Atvainojiet, priekšsēdētājs kundze. Arī uh, zālē. Uh, priekšstādātājs parasti jautā, vai visi ir nobalsojuši un arī plenārsēdē priekšsēdētājs kundze. Ja kāds ir, nu, teiksim, priekšsēdētājs plenārsēdē, tad uz tiek uzdiec jautājums, vai visi deputāti ir novalsojuši. Es domāju, ka tas ir uh, noteikums un tam var būt um, dažādi iemesli. Tam, ka, nu, piemēram, nav bijis iespējams uh, nospiest balsojumu pogu vai arī, teiksim, nav izmantota balsojuma kartīte. Jautājums, vai e, visi ir nobalsojuši, es domāju, ka tas ir labs noteikums. Nu, nesāksim diskusijas, bet došu uh, vārdu katrai uh, e, politiskai grupai. Lūdzu, vienu minūti, jo uh, citādi ieka, iekavēsim. Teličkas kungs, lūdzu. Uh, thank you, madam. Paldies, priekšsēdētājs kungs. Ļaujiet atgādināt ka tas bija otrais balsojums, tātad mēs jau to atkārtojām. Tika skaidri pateikts, kad sākam balsot, kad beidzam balsot, un tikai pēc tam, kad priekšsēdētāji bija izlēmusi, kāds ir balsojuma rezultāts, tad sociāldemokrāta grupa teica, Dapatēls kundze uh, ieradās, viņai nebija uh, klāt balsošanas kartes. Uh, Uh, un balsojums jau bija beidzies, mēs jau tad varētu balsot uh, trīs, četras reizes, divas reizes mēs jau nobalsojām. Es tiešām augstu novērtētu, ja mēs uh, būtu pienācīgi uh, respektabli viens pret otru, jo balsojums bija beidzies, kārta nebija ielikta uh, balsošanas uh, uh, aparātā. Uh, visu cieņu Klaudijai, bet tā nevar darīt. Paldies, uh, Tāļķis kungs, uh, Landgrēn kungs tagad. Un pēc tam jūs, Fosters kundze. Paldies. Tas taču nav tik uh, grūti, kā pieaugušam cilvēkam izlasīt darbkārtību. Balsošana sāks deviņos, tad ierodieties. Deviņos. Uh, nevis desmit minūtes ar, eh, vēlāk. Bērnam ir vienkāršāk ierasties nekā dažiem deputātiem šeit. Esiet laikā un varēsiet piedalīties balsošanā, un jūsu balss tiks pieskaitīta. Neaplaudējiet, lūdzu, ir tiesības būt kādam zālē ar novēlošanos. Un es pati to ļoti labi zinu, un it īpaši delegācijā visi to zina. Fosters kundze, tagad jums vārds. Uh, thank you. Paldies, priekšsādātājs kundze. Ja nemaldos, es esmu uh, deputāte, kas visilgāk darbojas šajā komitejā jau 99. gadā, kad te biju, bija tādi noteikumi. Mēs visi iesteidzāmies uh, zālē, uh, un esam šad un tād arī nokavējuši balsojumus, jo mums ir jādara kaut kas cits. Jums tiešām ir jābūt savā vietā, kādā citā vietā, un jums ir jābūt gatavam uh, balsot. Uh, es negribu būt skarba, bet kolēģiem, bet es piekrītu Pāvēlam Telečkam, ka šī bija trešā reize, kad mēs par to jau balsojam, tātad mums jau bija uh, Eh, nobalsots, tad mēs gribējām pārbaudīt balsojumu, un tad viens vai divi cilvēki eh, ieradās, un priekšsēdētājs kundze eh, patiesībā atvēlēja pienācīgu laiku cilvēkiem ierasties, un tāpēc es domāju, ka šīm balsojumam ir jābūt spēkā, un varbūt, ka tiešām mums vajadzētu visiem padomāt par to, ka vajadzētu ierasties laikā uz balsojumiem. Mums vajadzētu turpināt. Paldies, Fosters kundze, Kilonens kundze, jūs gribējāt izteikties? Kilonens kundze. Jūs nerunāsiet? Nē, Kilvens kundze negrib uh, vienkārši runāt, es gribu visu zāli, visu galdu sev. Jā, tātad, kad priekšsēdētāji saka, ka balsojums ir beidzies, tad balsojums ir beidzies. Labi, un tad pie tā vairs neatgriezīsimies. Labi, tad tagad uh, liekam uz balsošanu visu šo ziņojumu un sākam balsot. Tas ir galīgais balsojums. Fermez le vote, si vous voulez. Je ferme le vote. Beidzam balsot. Un uh, ziņojums ir noraidīts ar ļoti plašu vairākumu. Alors, c'est une opinion pour... Tas ir atzinums uh, e, NV ziņojumam un ITRE ziņojumam. Tātad. Turpinām skatīt darba kārtību. Turpinām sanāksmi. Oh! Jūs vēlaties iziet no zāles, lūdzu, dariet to klusām, jo mēs turpinām darbu. Tātad turpinām skatīt darbu kārtību. Ja vēlaties sarunāties, lūdzu, iziet ārā. Oh. Allez, nous continuons. Tātad turpinām. Nous continuons sur la stratégie. Tagad uh, runāsim par Eiropas sadarbīgo intelektisko transporta sistēmu stratēģiju. Un mūsu referents ir Ulerī kungs, lūdzu. Nā, mais là, ça va pas du tout, hein? Nu, nu, tas gan nav pieņemami. Ja jūs vēlaties diskutiet savā starpā, tad lūdzu izējiet no zāles. Merci. Paldies. Labi, turpinām. par šo ziņojumu, došu vārdu mūsu referentam un pēc tam uzklausīsim ēnu referentus. Un Olerī kungs, lūdzu jums vārds. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszöntöm. Paldies, priekšsādātājs kundze! Sveicu jūs šeit, dārgie kolēģi, un gribētu sveikt arī ekspertus un ekspertu organizācijas, kuri ir ieradušies, lai uzklausītu šīs eh, debatas, kas ir pirmās debatas par šo ziņojumu. Un gribētu arī sveikt apmeklētāju grupu no Ungārijas. Un man ir liels gods, eh, ka viņi ar eh, tādu interesi ir ieradušies, ir studentu grupa un ir pensionāru grupa, kas ir ieradusies no par pensionāru parlamenta. To jums nevajadzētu darīt, jo priekšsēdētājs kundze uzreiz jums aizrādīs, aplaudēt nevajadzētu. Ehm, piesprādzējieties, jo mēs runāsim par nākotni. Ehm, nākotni, kas strauji tuvojas, aizvien straujāku, un esmu pārliecināts, ka uh, Eh, tas pilnīgi mainīs mūsu transportu, mūsu transporta līdzekļus un visu Eiropā. Šeit transporta komitejā mēs eh, jau vairāk kā desmit gadus skatām šo jautājumu, kā uh, strādāt ar sadarbībām inteliskām transporta sistēmām un kā mēs varam tās uh, iestrādāt uh, pilsoņu ikdienas dzīvē. Jūs droši vien esat redzējuši filmās, ka um, cilvēki iesēžas mašīnā, neviens nevada automašīnu, viņi vienkārši piespiež pogu un mašīnu viņus aizved uz restorānu vai uz darbu, un pirms dažiem gadiem tā bija zinātniskā fantastika. Neizskatījās, ka tas varētu būt reāli to īstenot, uh, un kaut gan mans ziņojums nav par to, to gribētu uzsvērt, tas tomēr nosaka uh, pamatprincipus, uh, lai varētu ieviest šādas sistēmas, eh, lai mēs varētu eh, dzīvot eh, inteliģentu, sadarbīgu transporta līdzekļu pasaulē. Pēdējo mēnešu laikā mani kolēģi ir ļoti aktīvi iesaistījušies diskusijās. Gribētu pateikties Otelam Bernadekam, kurš uh, iesaistījās, ir bijuši vairāk kā 60 partneri, kas ir iesaistījušies no ASV, uh, Ķīnas, Izraēlas, Berlīnes. Uh, un citām vietām pasaulē, ļoti daudz eksperti un organizācijas devu savu ieguldījumu tajā, kā viņuprāt izskatīsies nākotne. Par ko mēs šobrīd runājam? Mēs runājam par sistēmu, kurā uh, eh, transporta līdzekļi visu laiku uh, uztur sakaru savā starpā, un Tas varētu uzlabot mūsu drošību un drošumu, varētu palīdzēt izvairīties no negadījumiem. Ir tūkstošiem cilvēku, kas iet eh, katru gadu bojā eh, transporta negadījumos, un tātad eh, drošība un drošums ir mūsu pirmā prioritāte, un otrā prioritāte ir atvieglot transporta plūsmas. Padomājiet, nevis pēc 10 vai 20 gadiem, bet jau pēc gada vai diviem mums būs pilnīgi jaunas automašīnas uz ceļa, kas sazināsies savā starpā, kas sazināsies ar uh, zīmēm un sistēmām uz ceļa un kas uzturēs kontaktus arī ar uh, satiksmes uh, kontrolas centriem, kamēr šie transporta līdzekļi būs uz ceļa un pārvietosies. Uh, Ko tas nozīmē? Mēs varēsim izvairīties no daudzām cilvēku kļūdām, mēs varēsim ņemt vērā metroloģiskos apstākļus. Ja kaut kur būs kāds negadījums, tad šīs sistēmas uzreiz varēs nosūtīt uh, Uh, informāciju par uh, tieši uh, šo atrašanās vietu, kur ir noticis negadījums. Ārkārt dienas varēs uzreiz dosties palīgā, un ja kaut kur ir kādas kļūmes vai pārtraukumi, tad par to arī varēs dot informāciju. Bet es gribētu norādīt, ka Eiropas Savienība šeit atpaliek. Uh, Vienalga, vai mēs raugāmies uz institūcijām vai tehnoloģisko attīstību, mēs, salīdzinot ar ASV vai Ķīnu, atpaliekam, jo tur attīstība ir pavirzīsies uh, vairāk uz priekšu. Mēs tātad gribētu ļoti ātri ieviest Eiropas Savienībā šādu sistēmu, bet kā tas arī iespējams, ja mēs zinām, ka pat starp mūsu dalībvalstīm ir milzīgas atšķirības attīstībā. Manā valstī Ungārijā Un, uh, protams, nevar uh, salīdzināt Budapeštas iekšpilsētu un attīstību tur ar uh, kādu citu vietu, piemēram, 200 km attālumā kaut kur laukos. Tātad dalībvalstu ietvaros arī ir milzīgas atšķirības, un tas attiec uz visām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Tātad, dargie kolēģi, šis ziņojums ir ļoti delikāts, kā tāds karstais kartupelis. Uh, Visi spēlētāji šajā nozarē ir ļoti aktīvi, e, automašīnu ražotāji un citi e, partneri, bet mums ir pavisam drīz jāpieņem lēmums, kurā virzienā tad doties. Es gribētu pateikties komisijai, jo tā vienmēr bija pieejama Un es, kā mūsu komitejas pārstāvis, e, kurš ir atbildīgs par šo ziņojumu, saņēmu arī plašu atbalstu no DigiMove, no Libe Eh, NV un IMCO komitejām un kolēģiem, kas tur strādā. Eh, tātad viņiem arī liels paldies par eh, paveikto darbu un palīdzību. Bija arī divas ekspertu grupas ITS platforma, bija viena no tām, un viņu ziņojums bija ļoti noderīgs, ļoti būtisks. Tas apkopoja astoņu darba grupu darbu Un uh, GIR 2030, kur ir runa par savienojamību, elektrifikāciju un automatizāciju. Tā bija otra darba grupa. Un uh, ir arī citas iniciatīvas un attīstības programmas, kas paralēli notiek. Kas mums ir jādara? Mums ir jāapvieno visi šie viedokļi, visas nozares, uh, automašīnu ražotāji, telekomunikācijas, informācija tehnoloģija nozare. Visām šīm nozarēm ir jāsadarbojas. Uh, lai mēs varētu ieviest šādu sistēmu un pielāgoties jaunākajai tehnoloģiskajai attīstībai. Tātad ļoti svarīga ir sadarbība Eiropas Savienības līmenī un starp dalību valstīm. Ja iespējams, tad visām dalību valstīm vajadzētu pievienoties C-Roads programmai, C-ceļu programmai. Un tā kā mēs uh, Um, daudz laika esam šajā ziņojumā ieguldījuši, tad visās detaļās nevarētu, nevarēšu iedziļināties, bet uh, gribēju tomēr vienu lietu uzsvērt. Es uh, tomēr sagaidu uh, zināms izmaiņas salīdzinājumā ar Eiropas komisijas paziņojumu. Es gribētu virzīties straujākā tempā, bet virzienu es pilnībā atbalstu. Bet kā sociāldemokrātu pārstāvis man tiešām ir jāuzsver tas, ka mēs nevaram uh, nekādas jaunas tehnoloģijas ieviest Eiropas Savienībā, ja tās nesasniedz visus Eiropas Savienības pilsoņus. Es nevaru uh, akceptēt nekādu jaunu sistēmu, ja tā uh, nebūs pieejama visiem, ja tā būs pieejama tikai bagātām dalībvalstīm vai bagātiem pilsoņiem. Mums ir jāsasniedz visi pilsoņi Eiropas Savienībā. Visi reģioni, visi mikroreģioni un visi tur dzīvojošie uh, Eh, pilsoņi, iedzīvotāji, viņiem būtu jāspēj izmantot šī jaunā sistēma, un eh, tā būs tā eh, vērtība, ko mēs varam dot, ko varam piedāvāt, lai sasniegtu visus pilsoņus. Mums ir jāsniedz vienlīdzīga aizsardzība visiem iedzīvotājiem no negadījumiem. Es minēju ilgtspējību, savienojamību, uh, kā prioritātes un uh, gribētu uh, arī pateikties priekšsēdētājs kundzei par to, ka uh, mēs šeit uh, uzsveram arī tādu zaļu pieeju šajā uh, ziņojumā un ir jādomā tiešām par slogu videi un par to, kā to samazināt. Mums nevajadzētu aizmirst arī kiberdrošību un datu aizsardzību, un tam ir jāvēlta pienācīgs laiks. Uh, Padomājiet vienkārši par to datu apjomu, eh, kādu eh, raidīs eh, un pārraidīs šies, šie transporta līdzekļi, un trešās puses varētu ļaunprātīgi izmantot šos datus vai pat izmantot tos komerc nolūkiem, vai hakeri te varētu iejaukties, un tas ir jāņem vērā. Gribētu uzsvērt 15. pāntu, kur mēs uh, mīnām ETSI un ITSG5 sistēmu un mobilās sistēmas, kas jau pastāv. Tātad tās ir ļoti svarīgas, bet eh, iekavās es eh, minu eh, nākotnes tīklu un es šeit veikšu izmaiņas balstoties uz manām nesenajām diskusijām ar ekspertiem. Uh, jo tas, kas mums ir vajadzīgs, mums ir vajadzīgs, lai šīs tehnoloģijas varētu sazināties savā starpā. Un vēl viens pāns, uh, kuram gribētu vērst jūsu uzmanību, tas ir 20. pāns. Tur, ir, uh, tur mēs ejam tālāk par CITS Un, diemžēl, mums nav izdevies panākt tādu risinājumu, kas ir pieņemams visām pusēm. Tas ir likumdošanas ietvers, kas uh, aptvertu visu Eiropas Savienību un radītu pienācīgus uh, uh savietojamības iespējas. Mums ir vajadzīga tāda likumdošana, kas rada vienlīdzīgus spēles noteikumus attiecībā uz um, brīvu pieeju, um, runājot par uh, transporta līdzekļu datiem, bet te pašā laikā inovācijas, patērētā aizsardzība un uh, godīga konkurence būtu arī jānodrošina. Man ziņojumā nebija pietiek daudz vietas runāt par citiem aspektiem, kurus es jau minēju, bet mēs centīsimies tos iekļaut ar uh, grozījumu starpniecību, piemēram, pilsētu satiksme, pilsētu transports eh, gājēji, riteņbraucēji, uh, Uh, vai motociklisti, jo šie cilvēki ir neaizsargāti transporta sistēmās, un mums uh, viņi šeit arī ir jāpiemina. Kolēģi, esmu gatavs darbam, kas mūs gaida turmākajās nedēļās, esmu pat uh, gatavs saņemt veselu uh, cunāmi grozījumu. Uh, ja tās tā būtu, tad tas vienkārši parādītu, cik uh, šis uh, Um, jautājums ir svarīgs. Paldies, un esmu gatavs jūsu ierosinājumiem. Jā, paldies. Pirms uzsākam diskusiju, vēlos sveikt uh, mūsu viesus. Uh, Ungārijas pensionāru parlamenta pārstāvjus. Viņi pārstāv uh, visas Ungārijas pensionārus, pensionāru organizācijas, tā kā sveicu jūs mūsu komitejām. Bet, nu, laiks eh, diskusijai. Sāksim ar Verkenenes kundzi. Priekšsēdētājs kundze, kolēģi, liels eh, paldies referentam par to, ka iepazīstinājāt mūs ar savu ieceri, ar savu ziņojuma projektu. Um, šī tēma ir ļoti nozīmīga. Auto industrija ir Eiropas uh, principā lielākā, vadošā uh, Eh, un ir būtiski, lai tā būtu vadošā arī pasaules kontekstā. ASV, Ķīna eh, attīstās ļoti strauji, viņi ievieš jaunas paudzes tehnoloģijas, eh, nesnauž ne mazākajā mērā. Un uh, Mm, šī nozare dod arī būtisku pienesumu mūsu tautsaimniecībā, tā kā noteikti ir vērts par to, par to iestāst, iestāties, eh, lai arī šajā nozarē notiktu eh, digitalizācija, lai tā tiktu sekmēta eh, un šī nozare varētu plaukt. Kopumā komisijas stratēģija ir laba, tā piedāvā vērtīgas norādes nākotnes darbam, varam to apsveikt. Ir būtiski, lai šie savienotie sadarbīgie automobīļi tiešām nonāktu uz mūsu ceļiem jau 19. gadā. Šeit tiek piedāvāts spērt būtisku soli drošākas satiksmes virzienā, tīrākas vides virzienā. Ir būtiski uh, Eh, sekmēt digitalizāciju arī esošajā autoparkā, lai tie kļūtu efektīvāki un transporta sistēma kopumā kļūtu efektīvāka. Mēs visi labi zinām, ka uh, transports, uh, eh, tra automobīļu skaits ik gadu pieaug uz mūsu ielām un ceļiem, un šeit ir nepieciešami risinājumi. Tāpat arī uzskatu, ka mums mm, šo pašu ziņojumu nāktos padarīt nedaudz ambiciozāku, nosakot tajā konkrētus mērķus, uh, Eh, kas jāsasniedz un eh, izklāstu, kā to sasniegt. Es atbalstu uh, to, ka šī stratēģija ir tāds hibrīds savā uh, komunikācijas piedāvājumā, uh, runājot par dažādiem tehnoloģiskiem risinājumiem. Uh, Es šo vērtējot šos, šos te, šo te sakaru, šīs te komunikācijas efektivitāti, stabilitāti, un referents to jau pasvītroja, ka ir uh, vairāki elementi, eh, kas ir būtiski jāapsver, nopietni jāapsver. Tātad šī datu ģenerācija, datu eh, privātums un aizsardzība šajā eh, saziņā. Lietotājiem ir nepieciešams tiesības un iespējas pārvaldīt savu datu lietojumu un ģenerāciju, un varu piebalsot referentam, runājot par 20. punktu. Mums ir jārod veids, kā garantēt to, ka dažādas interesētās puses eh, var le legāli piekļūt eh, šiem automobīļu ģenerētajiem datiem. Tas ir vērtīgs resurss, un šeit ir jāatrod labs uh, Uh, līdzsvars starp šīm piekļūšanas tiesībām, jo mēs gal galā vēlamies sekmēt jauninājumus, un tie nav iespējami bez uh, piekļūšanas šiem te uh, transporta līdzekļu ģenerētajiem datiem. Noteikti atbalstu jaunu servisu, jaunu pakalpojumu izstrādai, pārobežu projektu izstrādai šeit ir jāgarantē adekvāts atbalsts. Un komisija ir jāraugās, lai auto industrija nerimtīgi un nepagurstoši ietu uz CITS plašu ieviešanu un izvēršanu jau 19. gadā. Īstenojot šajā stratēģijā noteiktos uzdevumus, ja kāds nepieciešamais regulējums vispirmām kārtām ir rūpīgi jāizvērtē, lai mēs nepārspīlētu ar pārmēru smagnēju regulējumu, lai regulējums būtu adekvāts un sekmētu jauninājumus. Mūsu mērķis un galvenā motivācija šeit ir, ir eh, padarīt eh, šo, šo regulatīvo vidi tiešām eh, jauninājumiem draudzīgu un sekmējošu. Un jāraugās visos iespējamos veidos, lai dalība valstu likumi un regulējums būtu moderns, adekvāts, pietiekami atjaunināts Šobrīd situācija tāda nav, un mums ir jādara viss, lai stimulētu dalību valstis rīkoties mm, tā kā šeit uh, ir tā, tādi plaši centieni nepieciešami, un esmu gatava sadarboties ar referentu un citiem ieinteresētiem kolēģiem, lai šī stratēģija būtu tiešām maksimāli ambicioza un uz nākotni vērsta. Eh, bet, nu, eh, lūdzu atvainot, jo man jāsteidzas uz eh, lidmašīnu ehm, un man jādodas prom, bet mani pārstāvēs kolēģi. Paldies, Perkunēnes kundze. Dodu vārdu Desmēkera kungam. Paldies. Es neesmu ēnu referents. Um, bet jāatzīst, ka tēma ir ārkārtīgi interesanta, uh, aizraujoša. Uh, liels uh, paldies par šo ziņojumu projektu, neapšaubāmi pieņemot un atbalstot šādu ziņojumu, parlaments skaidri apliecinās, ka iestājas par Eiropas autobūvas nozari kā, kā tādu patiesu pirmatklājēju. Uh, Uh, novatoru šajā uh, sa, savienotā uh, sadarbīgā autotransporta pasaulē. Tas paceltu ceļošanu, pārvadājumus gluži jaunā kvalitātē. Bet, protams, mums ir jāraugās uz, uz šādu autotransportu kā elementu multimodālā transporta un pārvadājumu kontekstā referents pamatotī pasvītro savietojamības, datu aizsardzības, datu privātuma aspektus šajā kontekstā, un mums ir nepieciešams juridiski skaidrs, nepārprotams konteksts, kas viestu uzticēšanos investoru prātos, uh, um, piesaistītu investīcijas. Un mūsu mm, autobūve ir, ir, ir uh, startautiska globāla industrija. Mums šeit ir uh, nepieciešams uh, runāt ar mūsu pasaules uh, partneriem, uh, lai mūsu automobīļi, šie, šie jaunie automobīļi būtu patiesi konkurētspējīgi. Un es noteikti iesniegšu arī vairākus grozījumus laika gaitā. Bet, nu, priekšsēdētāji dod vārdu Van Miltenberga kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Turpināšu angļu valodā. Vispirmām kārtām vēlos paust savu pateicību referentām par tiešām nevainojami sagatavotu ziņojuma projektu, kas saliek īstos akcentus, īstās prioritātes tiešām ir pamatoti, ka mēs šeit uzsveram tādus aspektus kā datu drošums, tehnoloģiju drošums, Um, tas atbilst arī referenta mm, pieejai. Un uh, varu piebalsot uh, tam, ka komisijai ir saulēcīgi jāpiedāvā skaidrs, uzticams uh, tiesiskais satvers, kas regulē savietojamības aspektus noteiktos termiņos, un mums te ir jābūt ļoti ambicioziem šajās prasībās. ITS, ITC var padarīt uh, autotransportu ilgspējīgāku, drošāku, ērtāku, uh, un tāpēc noteikti uh, atbalstām visu iespējamo risinājumu izvērtēšanu un ieviešanu. Un Es kā ALDE pārstāvis noteikti atbalstu uh, tādu liberālu, liberālu pieeju šim tirgum, šīm tehnoloģijām. Ir nepieciešams tehnoloģiski neitrāls risinājums tā, lai tehnoloģiski labākos risinājumus rastu pats tirgus mm, atbilstoši tirgus apsvērumiem, uh, protams, protams, garantējot uh, drošumu, nekaitīgumu, nebīstamību lietotājiem un patērētājiem. Un lai uh, Mm. nākotnē, kad automobīļi ilgākā termiņā tiešām atradīsies nepārtrauktā saziņā ar, ar, ar, ar dažādām citām sistēmām, būtu uh, droši lietošanā un eksploatācijā. Bet būtu uh, kā avārijas risinājums lietojami arī, arī uh, bez saistē. Uh, es uh, savulaik mm, Inko komitejā nācu klajā ar vairākiem priekšlikumiem un iestājos uh, pā, stingri iestājos par uh, datu privātumu, par da, personas datu uh, neaizskaramību. Šeit ir nepieciešams ļoti precīzs, korekts uh, vispārējās datu aizsardzības regulas lietojums ražotājiem Nav pieļaujams tas, ka ražotāji jau kādā brīdī lietotājiem nezinot kaut ko dara ar viņu datiem. Nekādā situācijā un apstākļos tas nebūtu pieļaujams. Un e, šis, e, šie, šie aspekti būtu referentam jāiekļauj e, tekstā. Un es noteikti iestātos par šī brīža labās prakses apmaiņas platformām, ir šī CITS pieredzes apmaiņas platforma. Uh, Uh, ir nepieciešams šeit atbalsts arī pārobežu pilota projektiem, uh, piesaistot komisijas atbalstu, to starp finanšu atbalstu. Un noslēgumā uh, priekšsādātājs kundze vēlos pasvītrot, ka šis ziņojums, šis ziņojuma projekts saskana ar, ar manu, manu pozīciju vienā citā sakarā. Uh, Tātad, un es arī šādā gaisotnē iesniegšu grozījumus, kas skats patērētāju tiesības un tehnoloģisko neutralitāti. Un vienu īpašu grozījumu 21. punktā, kas runā par dialogu ar sociālajiem partneriem. Es saprotu, referents pārstāvēs un D grupu, tā kā tepat nav runas par to, ka šāds punkts tiek iekļauts tekstā. Par to var tikai priecāties. Bet CITS, šie savienotie sadarbīgie automobīļi, piedāvā plašas priekšrocības, bet arī sola mm, dažādas negatīvu ietekmi, un mums tā ir jāapzina, mm, jāraugās, lai nebūtu cietēji šajai tehnoloģijai, šiem risinājumiem, ejot plašumā kādu nozaru griezumā, ražošanas nozaru griezumā, darba tirgu Eh, būsim optimisti, būsim pozitīvi noskaņoti, raugoties uz, uz, uz šīm tehnoloģiskajām iespējām. Tāda ir manas grupas politiskā līmeņa nostāja, bet ir būtiski šeit mums sadarboties ar referentu, ar ēnu referentiem šajā ļoti aizraujošajā, interesantajā mm, jautājumā. Mums ir jābūt ļoti tādiem godprātīgiem mūsu, mūsu saziņā, eh, līdzīgi kā to pauž un liek nojaust šī ziņojuma virsraksts. Paldies, Anna Miltenberga kungs. Kilonenes kundze vārds uh, jums. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi. Viss pirmkārtām uh, šeit jārunā par tādu jaunu domāšanu, jaunu pieeju. Mēs paraugāmies uz autotransportu gluži citām acīm. Uh, Uh, uz, un, un paraugāmies uz to kā pakalpojumu, kā elementu plašākā multimodālā risinājumā, uh, kas ir, ir, ir uh, lielā mērā digitalizēts, un, un šī te klienta, patērētāja, lietotāja skatījums un pieeja šeit ir vitāli nepieciešama. Vēlos pateikties referentam par ziņojuma tekstu. Tas ir labs pamats turpmākām darbām, turpmākām diskusijām šeit parlamentā un noteikti Mums šeit ir, ir, ir jāraugās uz to visu patērētāju acīm, saprotot un izprotot, ko, kas ir nepieciešams regulējuma ziņā, lietošanas ērtuma ziņā, ko te ir iespējams līdzēt ar, ar finansējumu un ITS, ETS eh, e gal galā ir cieši saistīta ar vienoto transporta telpu, digitālo enerģi, eh, tātad enerģijas, eh, digitālo tirgu, vienoto enerģijas tirgu, mūsu pārobežu sadarbību, kas ir, ir ārkārtīgi, ko ir nepieciešams ārkārtīgi paplašināt, mm, tā lai citas starpā mazinātu arī cilvēciskās kļūdas iespējamību lai tādus eksistent efektivitātes deficītus izskaustu mm, kopējā Eiropas līmeņa plānošanā. Un, ja runājam par to, kā sadarbības ceļā, tādā sadarbīgā veidā drošības riskus un apdraudējumus mazināt kiberdrošība, mm, te ir būtiski nopietni pārdomāt padomājot par to, kādi biznesa modeļi tiks eh, piedāvāti. Nu, redziet, lielā mērā mēs visi esam savienoti šai pasaulē, bet paši to, to īsti neapzināmies un nesadarbojamies, un informācijas tehnoloģijas to mums var piedāvāt mm, automatizēt procesus, eh, mazināt enerģijas patēriņu, mazināt izmešus no autotransporta nozares, celt eh, Eiropas konkurētspēju kopumā taču tajā pat laikā šeit ir jāīsteno gudra uh, finansējuma un subsīdiju politika tā, lai mm, šīs, uh, šīs iespējas uh, varētu baudīt visas valstis, visas pilsētas, visi reģioni, kuriem katram ir savas specifiskas vajadzības un problemātika, mm, lai šie, šie automatizētie sadarbīgie automobīļi būtu lietojami visur un, un, un ļautu uh, noņemt šos oglekļa izmešus eh, no, no transporta nozares kopumā būtu droši eksploatācijā, droši satiksmē, un eh, lai Eiropas eh, pilsoņi to, to saprastu, saskatītu šo, šo principu nozīmīgumu. Šobrīd tas tā, tā galveno, galveno dinamikas komponenti nodrošina atsevišķi uzņēmumi, kompānijas, uh, bet ir būtiski šeit panākt arī tādu plašu sabiedrības patērētāju iesaisti. Mm, un, un būtu progress ne tikai tehnoloģiju pusē, ražošanas pusē, bet arī vides sociālā uh, līmenī. Un Silīcija ielēja Kalifornijā mums, mums piedāvā ļoti vērtīgu tādu mācību stundu. Uh, tie, kas apgalvo, ka kaut ko nav iespējams izdarīt, nedrīkstētu bremzēt eh, tos, eh, kas, kas, eh, kas domā citādi un ir gatavi iet uz priekšu par katru cenu. Nu, lūk, ar, ar, ar šo, šo atziņu tad arī, arī noslēdzu savu uzrunu un, un varu apliecināt savu, savu atbalstu referentam. Paldies! Delundes kungs, paldies! referentam par brīnišķīgu tekstu. Vēlos pasītrot trīs atziņas. Pirmkārtām noteikti atbalstām 12. punktu par privātumu, datu aizsardzību, un arī 14. punktu, kur ir runa par kiberdrošības aspektiem. Kaut arī mēs vēlētos daudz tādu kar, kom, mm, skarvāku, tātad formulējumu, kategoriskāku formulējumu punktos, kur ir runa par Eiropas līmeņu koordināciju. Un šeit nebūtu, eh, nedrīkst aizmirst eh, to, cik nozīmīgi ir hārta par personām ar, ar, ar funkcionāliem ierobežojumiem. 19. Eh, punkts - intermodalitāte, dažādi informatīvie servisi, rezervēšanas, biļešu iegādes pakalpojumi ir, ir jāintegrē šajos priekšlikumos Uh, un uh, intermodalitāte cita starpā nozīmē arī, arī bezmotora pārvietošanos, uh, riteņbraukšanu un tam līdzīgi. Tā, paldies. Kas vēl vēlas izteikties? Lūdzu, nākamais kolēģis. Nu, jūs jau mani pazīstat, esmu, esmu benzīna galva, man ir deviņas ma mašīnas, man ir pāris eh, sacīkšu vāģi, uh, retro mašīnas un viens, viena elektromašīna. Bet viena mašīna uh, gan nekad nenonāks manā garāžā. Tā ir tā, ar kuru es nedrīkstēšu. Uh, braukt, uh, kur man piespiedu kārtā būs jāsēž pasažiera krēslā. Uh, un esmu 54 gadus vecs, un es ceru, ka nomiršu pirms uh, pienāks uh, tā revolucionārā nākotne, par ko jūs visi te šobrīd fantazējat. Uh, tā kā es ceru aizvadīt savu mūža nogali, gāzējot grīdā ar, ar saviem vecmodīgajiem automobīļiem, kur varu sēdēt šofera krēslā. Tātad, paldies, Lundgrīna kungs. Nu, jūs mūs pārsteidzat. Eh, tehnoloģijas attīstās ļoti strauji. Bet jūs, Longrīna kungs, Pēter Longrēn, uz priekšu. Nu, jūs mīlat automašīnas. Jums patiks arī, arī šīs te nākotnes automašīnas, kas ir uh, tīras, nekaitīgas, eh, kur jums iekšā pat sēžot nekas nav jādara. Varēsiet vienkārši atpūsties. Jā, jā, jā, jā, viss pasaulē plūst un mainās. Goda vērts. Turpinām. Labi, Kora kungs. Mēs jau esam daudz laika iztērējuši, tāpēc jūs rīcībā viena minūte. Jā, paldies, priekšstādājs kundze. Nu, uh, uh, sveicu Jelī kungu par savu ļoti labo ziņojumu. Ļoti labs uh, papildinājums uh, manam ziņojumam uh, par automašīnu drošību. Balsosim nākamnedēļ plenārsēdē. Es domāju, ka stratēģija ir tā pati abiem ziņojumiem. Drošība, patērētāja aizsardzība visiem, ne tikai bagātajiem. Es domāju, ka dažas uh, uh, braucēju atbalsta sistēmas balstās uh, uz uh, progresīvām uh, tehnoloģijām un uh, Es atbalstu intelektisko transporta sistēmu stratēģiju, būs taši grozījumi, un, bet kopumā atbalstu šo ziņojumu. Paldies! Paldies! Tagad Bārkungs. Paldies, priekšsētāja kungs. Divi punkti. Nu, pirmkārt, es gribu pievienoties kolēģu apsveikumiem Tā patiesām ir tāda ļoti laba uh, izstrāde ziņojumam, un uh, tas arī ir uz nākotni orientēts kā iniciatīvas ziņojums. Pieeja ir ļoti veiksmīga, mēs varam to vēl stiprināt. Manuprāt, ja mēs runājam par datiem datu aizsardzību, tad uh, jāatbrīvojas no uh, idejas, ka, tas ir, uh, ka tie ir uz personu attiecināti dati. Nākotnē ļoti daudz uh, datu tiks apmainītas starp atsevišķajām automašīnām un infrastruktūru. Un šeit juridiskā sistēma ir nepārāk skaidra, kam pieder šie dati, kas lemj par tiem un kas nes atbildību, ja ir kāda problēma un tā tālāk. Tātad datu pamat dokumenti par personu datiem ir skaidri, šeit nav nekāda problēma taču. Tas uh, vēl turpinās un tāpat pievienojas kiberdrošībai. Ar to šobrīd vēl ir daudz problēmu. Uzmanība tiek vairāk koncentrēta uz ielu transportu, tādēļ tie sveicu 19. pantu, kas runā par multimodālām satiksmes sistēmām, un nākotnē būs tā, kā atsevišķie transporta nesēji un veidi būs savienoti. Es domāju, ka šajā ziņā uh, ziņojumu var vēl papildināt. Paldies! Paldies, ka Meisners kundze. Jā, nu pavisam īsi divi punkti. Pirmkārt, Pēter Lundgren saprotu, braucot ar mašīnu, tas var būt interesanti jauki, un kā liberāļi, es domāju, jābūt iespējai izvēlēties, ne tikai automātiski izvēlēties automātisko sistēmu, bet, nu, jāsaka arī, ka mums ir ļoti liels iespējas, ja mums ir kooperatīvās sistēmas. Uh, un arī autonomā brau, braukšana. Ir īpaši lauku vidē tās varbūt liels priekšrocības, varbūt izteikšu grozījumus šādā izpratnē. Par, mēs domājam vienmēr par pilsētām, kur ir vieglāk to ievest, lai mēs padomātu arī par lauku apvidiem. Eiropā ir daudz plašu teritoriju un arī tās jāapgādā. Paldies! Paldies, un arī es pati teikšu trīs lietas. Pirmkārt, paldies uh, Uji Heljīkungam par ziņojumu un jāsaka, pa nākotnes pārvietošanās būs ar zemu CO2 līmeni, tīra, un mēs pildīsim COP21 saistības. 21. gadsimts un gaisa piesāņojums nozīmē, ka ir ļoti daudz mirušo katru gadu. Aptuveni runājam par 150 tūkstošiem. Un tāpat kā Mēsners kundze teica, uh, mobilitāte būs iesaistoša. Tas nozīmē, ka tā būs pieejama visiem. Un šodien Eiropiešu budžetā 13% ir transporta izdevumi. Tas jau ir daudz no viņu budžeta. Taču jānovērš mobilitātes plaisa, jo ir digitālā atšķirības mūsu reģionos. Kilnēna kundze ļoti skaidri par to runāja. Tas ir jāpiemina mūsu reģiona atšķirības. Un digitalizācija rāda, ka ir liela plausa paraugoties uz pilsētām un lauku teritorijām. Nesam tajā pašā digitālajā līmenī. Un nākamā plaisa ir paaudžu plaisa. Visiem jauniešiem ir smartfoni. Bet uh, vecāku gadagājumu cilvēkiem nē. Un šeit arī uh, veidojas paudžu plaus. Ne visiem ir smartfoni. Tas ir nozīmīgi. Un trešā lieta - visi runā par autonomo automašīnu. Nu, tā eh, šodien neeksistē. To izveidos. Eh, mēs bijām Silikona valē, eh, Silikona ielijā viesojāmies, redzējām, ka nu, vismaz gadu desmit ir nepieciešama. Tā ir savienota, inteliģenta. Bet tā, trīs jautājumi jāatrisina dati vai atvaklātie dati tiek atvērti un kas uzturēs, kas eh, būs eh, šo datu pārvaldītājs. Ļoti eh, liela problēma. Nākamais jautājums - kiberdrošība. Kā cīnīties par kiberuzbrukumiem? Un trešais - atbildība. Ja ir nelaimes gadījums starp autonomo mašīnu un cilvēku, vai būs automobiļa ražotājs, vai loģistikas izstrādātājs, programmatūras izstrādātājs, vai arī nesavienojamība. Tātad mēs esam. Uh, tādā lielā jautājuma risināšanas lokā. Daudz laimes jums. Kunkungs, jūs vēlējāties uzstāties, nesmu jūs aizmirsus. Vienu minūti, lūdzu. Paldies, priekšstādātājs kundze. Nu, ja mēs runājam par tik tehnisku jautājumu, tad man tiešām gribas teikt pāris lietas par to. Sirsnieks paldies referentam. Tas ir izcils ziņojums un arī ļoti nākotnē vērsts to, ko šeit dzirdam. Taču jāatgriežas un jāsaka, kādas tad sistēmas ir, kuras pat labāk darbojas. Kolēģis Koks ļoti skaidri norādīja uz to elektroniskā a, braukšanas a, palīdzība. Tas ir tas, kas a, tagad ir ekol un sistēmas, kas ir autonomi iebūvētas automašīnās. Un tagad lielais jautājums, ja mēs patiesi autonomo a, braukšanu vai a, satiksmes drošības uzlabojumu virzienā uz telemātiku domājam, cik labi ir mūsu satelītu atbalstītā navigācijas sistēma un cik precīzi tā strādā. Nu, tas taču ir tas jautājums, un ja mēs runājam par to, jā, Dienvidu, Austrumāzijas tirgus ir daudz tālāk, mēs bijām Silikona ielajā un tā tālāk un zinām ka tur navigācijas sistēma, ko ASV izstrādā un mēs izmantojam, var tikt izmantot. Un tas ir mans jautājums arī komisijai. Kā jūs šajā virzienā strādājat? Ko Galileo dara? Cik precīzi tas viss ir? 10-15 cm atšķirība braukšanai. Tas ir ļoti izšķirīgas lietas. Priekšstādātāji, tas ir tieši izšķirīgais punkts. Cik efektīvi mēs izmantojam mūsu enerģiju? Mēs braucam 200 km stundā un tad ir uh, vieta, kur tiek būvēts visi bremzē, negatīvais pātrinājums, tiek pārveidots siltumā un tā tālāk. Hibrīda automašīnas, viss mums ir. Bet šīs telemātiskās sistēmas manā skatījumā tas ir A un O nākotnē, ja mēs gribam ietaupīt e, enerģiju un līdz ar to CO2 izmešu samazināšanas jautājums. Telemātika ļoti nozīmīgs punkts, un tad, protams, kiberdrošība, datu aizsardzība un vispārējais. Bet vai pamat priekšnoteikums uh, un mūsu mājas darba, vai tas ir izdarīts, un tas ir lielais jautājums. Taču paldies, paldies referentiem. Alvierī, izcili, izcili. Paldies Kona kungam, raugos uz DJ Mūva. Lūdzu, pavisam īsi. Vanderlinde kungs, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es apsolu izteikties īsi, kaut vai tāpēc, ka visas lietas, ko šorīt esmu uh, dzirdējis, eh, ir tieši tas, ko es gribēju uzsvērt. Komisija ļoti atbalsta šo atzinumu projektu, jo tas, mūsuprāt, mūs stiprina, lai varētu turpināt uh, aktīvi strādāt pie šī svarīgā jautājuma, jo tas ir ļoti daudz sološi mūsu pilsoņiem. Uh, Tika minēta ceļa drošība. 26 tūkstoši bojā gājušo uz Eiropas ceļiem katru gadu. Tas ir nepieņemami. Un otrais skaits līdz pat vienam miljardam eiro ekonomisko zaudējumu, eh, efektivitātes zaudējumu sastrēgumu dēļ. Tas arī nav pieņemami. Un mēs uzskatām, ka šīs sistēmas var palīdzēt risināt eh, divas šīs ļoti būtiskās problēmas Kas attiecas uz uh, stratēģiju, pirms gada tā tika publicēta, uh, un tāpēc gribu jūs īsi informēt par to, kas kopš tā ir uh, noticis. Um, tātad šo trīs elementu konverģence, sadarbīgas intelektiskas transporta sistēmas, tur ir notikusi attīstība, kā referents minēja. Pati stratēģija, protams, pievērsās pirmētiem solim, proti sadarbības elementam, bet CIT, SITS platformā, kas tika jau minēta, mēs tikko publicējam otro ziņoju, proti eh, sasaistīt to visu ar automatizāciju. Un te pašā laikā GIR 2030 iniciatīva arī nesen ir eh, publicējusi savu ziņojumu, un viņi arī uzsver eh, šos dažādos elementus, kā tos savienot. Uh, Es esmu nedaudz optimistiskāks attiecībā uz Eiropas nozaru uh, konkurences pozīciju šajā jomā. Tad, kad mēs sākam runāt par automatizāciju, tad, tad tas ir problemātiskāk, uh, grūti prognozēt, cik strauji tas attīstīties, bet ja mēs runājam par uh, sadarbīgām intelektiskajām transporta sistēmām, tad mums ir šis 2019. gada mērķis Eiropā, kas arī plaši tiek atbalstīts no nozars un, uh, po, po, un sa, valsts iestāžu puses. Un patiesībā mums ir neliela priekšrocība šajā jomā um, pasaules mērogā. Uh, šodien Cērauds uh, saime um, svinēs to, ka uh, Ehm, tā ir izaugusi līdz 16 dalību valstīm, un mums ir jānodrošina, lai tas nāk par labu visai Eiropai. Un es dzirdēju arī, ka tika minēts tas, ka ir vajadzīga plašāka testēšana pāri robežām, un to komisija arī atbalsta, un tas tieši notiek C-Roads eh, platformā. Mums ir arī um, automašīnu ražotāji publiski paziņojumi par to, ka viņi kā standarta aprīkojumu paredzēs uh, CITS sistēmas, tās būs standartā iekļautas uh, Um, transporta līdzekļos, bet, protams, ka vēl ir daudz darāmā. Un mēs strādājam, turpinām strādāt ar ekspertiem pie galvenajiem datorsardzības elementiem. Esam uzsākuši diskusijas ITS komitejā ar dalībvalstīm, lai panāktu progresu par pārobežu testēšanu, un mēs gatavojam ITS direktīvas deleģēto aktu. ITS direktīva pievēršas diviem galvenajiem elementiem, kas šodien tika minēta. Pirmais ir savietojamība. Uh, Mums ir jāpanāk, ka tas viss ir savietojams pāri robežām, uh, neskatoties uz ražotāju un tā tālāk. Un um, otrkārt, uh, mums ir jāpasargā uh, tas, kas jau pastāv, lai nodrošinātu konkurētspēju. Un visbeidzot, mēs būtu gribējuši uh, minēt ziņojumā ITS direktīvu, bet paldies par uzmanību. Paldies, un noslēgumā Jūs minējāt uh, augstlīmeņa grupas uh, ziņojumu, kuru arī uh, vada DigiGrow, un tas tiešām ir gods, un varbūt, ka vajadzēs viņus uzklausīt mūsu komitejā, jo, manuprāt, tas ir ziņojums, kas ir svarīgs un ko mums vajadzētu arī uh, Uh, ņemt vērā mūsu komitejā. Tātad mēs uh, uz, norganizēsim uzklausīšanu ar DJ Grow ekspertiem uh, no šīs te augsta līmeņa darba grupas. Kā sauc šo grupu, kā jūs teicāt, Gear 2030? Tas būs tiešām ļoti interesanti. Un tagad vārds mūsu referentam, kurš noslēgs šo diskusiju. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsādātājs kundze. Man ir vajadzīga tikai pusminūte, jo pēc, šī, pēc šīs diskusijas es eh, domāju, ka man nekas vairāk jums nav jāstāst par šo ziņojumu. Es gribētu tikai pateikties eh, visām grupām par eh, pieņemtiem lēmumiem un viedokļiem, ko jūs paudāt. Es eh, saņēmu tādu ļoti pozitīvu enerģiju, lai turpinātu darbu komitejā. Liels paldies un gaidīšu jūsu grozījumus. Man pašam arī būs savi grozījumi pēc šīs diskusijas. Eh, tātad eh, tiksimies vēlāk. Vēlreiz paldies. Paldies, referent kungs. Norādīšu, ka grozījums var iesniegt līdz 29. novembrim 14.00. Tagad turpināsim um, mūsu darbu. Un mums uh, tātad uh, uh būs uh, prezentācija no komisijas un DG Grow no turismu darba grupas. Uh, kur jūs esat? Jūs esat tur. Sveicu um, jūs mūsu komitejā. Uh, un uh, jūs mums prezentēsiet dienesta darba dokumentu, uh, ko ir izstrādājusi komisija. Un tas būs, uh, Lierīkungs, jūsu ziņā, jūs esat atbildīgs par turisma darba grupu. Un jūs zināt, kas ir noticis šajā sektorā un ka bija parlamentā, Eiropas parlamentā organizēts fórums. Uh, turisma starptautiskās dienas eh, sakarā. Lūdzu, izsakieties īsi, jo mums eh, tiešām eh, jau ir kavēšanās. Lūdzu, jums vārds, Olerī kungs. Liels paldies, priekšstādātāji kungs, es izteikšos ļoti īsi. Turisma darba grupa Kad mēs runājam par turismu darba grupu, tad es jums vienmēr sniedzu informāciju par nesenu attīstību un gribētu vienkārši uzsvērt vairākus elementus. Viens no svarīgākajiem uh, jaunumiem deputātiem droši vien būs tas, ka pirms mēneša mēs uh, Atanasopolo kundzi vēlējām par jauno vadītāju. Viņa tātad uzsāka darbu pirms uh, mēneša komisijā. Viņa strādā ar komisāru Bienkovsku un viņa vada šo nodaļu. Un uh, es uh, konstatēju, ka viņa ir lielisks sadarbības partneris mums. Uh, Eh, pēdējās nedēļās esam ļoti labi sadarbojušies, un tāpēc man ir liels prieks, ka viņa vada šo nodaļu. Un vēl viena informācija. ANO pasaules turisma eh, bīrojs eh, tikās savā ģenerālajā asamblējā Ķīnā, un es kā vienmēr pārstāvēju Eiropas parlamentu, un viņi ievēlēja Ulasika Švillī Grūzijas eh, biedri par priekšsēdētāju. Mēs eh, centāmies no Trānu komitejas Eiropas parlamentā eh, panākt uh, savu un, uh, ja nemaldos, to pirms diviem gadiem piedāvāja. Proti, mēs centāmies panākt, lai tiktu parakstīts uh, sadarbības nolīgums par šiem jautājumiem ar Pasaules turismu organizāciju, un es ceru, uh, kā Karima Dalī un Tajānī kungs uh, saņē, uh, tātad uzņēmis arī Pasaules turisma organizācijas uh, jauno ģenerālsekretāru parlamentā kādā plenārsēdē. Eiropas parlaments norganizē ļoti svarīgu pasākumu par turismu. Tas tika noturēts šeit. Es domāju, ka pasaules turisma diena bija uh, Uh, iedvesmojošs pasākums visiem simtiem cilvēku no visas Eiropas ieradās eksperti un organizāciju pārstāvi un gribētu pateikties Tajānī kunga birojam un atsauksošu uz to arī vēlāk. Tālāk. Igaunijas prezidentūra arī eh, organizēja ekspertu fórumu, tas bija turisma pasākums, un es pārstāvēju tur Eiropas parlamentu. Uh, Protams, es vienmēr sniedzu prezentāciju par mūsu mērķiem un prioritātēm eh, visos šādos pasākumos, un es gribētu arī minēt, ka Londonā visas eh, Eiropas Savienības valstis bija pārstāvēts pagājuši nedēļ, kad notika vēl viens turisma eh, pasākums. Uh, Tur bija klāt visi atbildīgie ministri, kas ir atbildīgi par turismu, tas ir ļoti svarīgi, un ar to arī noslēgšu. Kā tas, ko mums izdevās sasniegt, ir sekojošais. Ir starptautiskas organizācijas, kas aktīvi darbojas turisma diplomātijā, un ir Eiropas organizācijas, un uh, Tagad Eiropas parlaments, tātad mēs vienmēr tiekam ielūgti uz visiem startautiskiem pasākumiem, kas nozīmē, ka Eiropas parlaments var tikt sadzirdēts visos šajos pasākumos. Tā tas nevienmēr ir bijis, tātad tā ir ļoti pozitīva attīstība. Tagad mēs varam uh, piedalīties šajos pasākumos. Innsbrukā notiks uh, turismu konference. Ja jūs tas interesē, varu jums eh, sniegt uh, vairāk informācijas. Lūdzu, sakontaktējieties ar mani, un es gribētu jums arī vēl pastāstīt par vēl vienu lietu. Novembrī Eiropas komisija organizēs uh, ikgadējo turisma fórumu, jo pareizi atceros, tas būs 28. novembrī. Bet komisārs kundze. Uh, droši vien arī laipni uzņēmis visus ieinteresētos deputātus. Vēlāk nosūtīšu jums detalizētu programmu. Un um, vēl viena lieta. Ir bijusi virkne veiksmīgu pilotu projektu. Gribētu pateikties jums par palīdzību. Esam saņēmuši uh, plašu atbalstu finansējumu veidā, turisma projektiem. Uh, kas strādā pie kultūras Eiropas, saņēmu eh, 1,1 miljārdu eiro, interēra projekts 12 miljonus eiro. Gribētu uh, pateikties par jūsu palīdzību, lai to sasniegtu. Un turpmākajos mēnešos uh, Eiropas uh, turisma galvaspilsētas projekts tiks uzsākts. Par to sniegšu jums informāciju vēlāk. Paldies, priekšsādātais kundze! Jā, paldies. Tagad sāksim diskusijas un par uh, prezentācijas uh, jautājumiem. Par, uh, gribu runāt par šiem turismu jautājumiem, par nodokļu apšīkšanas jautājumiem. Uh, jūs uh, zinat, ka šis pētījums tika uh, veikts uh, mūsu komitejas uh, uzdevumā. Runa iet par nodokļu maksāšanas sistēmām Eiropas Savienībā 28 darību valstu vidū. Un tas ir jautājums, uh, par kuru mēs. Uh, nepārāk bieži runājam. Tas ir ekonomiskais ietekmes jautājums. Došu vārdu profesoram Jonatanam Žilānam. Labdien! Esiet sveikts mūsu komitejā un dod jums vārdu uz uh, precīzi 8 līdz 10 uh, minūtēm. Sākšu uzskaitīt laiku. Tā tad nā, jūs varat tagad sākt. Lūdzu. Allez-y, la parole est à vous. Lūdzu, jums vārds. Thank you very much. Uh, maybe if I just briefly. Jā, paldies, pavisam īsi iepazīstināšu ar mums, pastāstīšu, kas ir tas būtiskākais, ar ko nodarbojamies. Esmu Simons Kerijs, pārstāvu PricewaterhouseCoopers nodokļu politikas analīzes komiteju grupu mans kolēģis Jonatans Gilims. Uh, jā, es esmu vecākais uh, ekonomists uh, PVC ekonomikas analīzes nodaļā. Tātad. Turisma mm, īpatsvars kopumā Eiropas Savienībā, eh, Eiropas tautsēmniecībā eh, ir krities, būtiski krities. Tas eh, pēdējo piecu gadu laikā ir nostabilizējies pie apmēram 40% atzīmes no kopējā pasaules turisma apjoma, bet pirms gadiem 30-50 šis rādītājs bija 55%. Eiropa apmeklējošo turistu skaits arvien pieaug. Uh, Tām mm, nav tāda viena vienīga, viennozīmīga izskaidrojuma. Pasaules turisma tirgus uh, apjoms pieauga, uh, pasaules cilvēki kļūst turīgāki, uh, labprāt dodas ceļojumos tālāk uz, uz neparastākām, eksotiskākām vietām, dodas ceļā uz ilgāku laiku, bet arī tādā Mm, tātad šis turisma īpatsvars ir nostabilizējies, un daļai to ir iespējams izskaidrot ar uh, drošības apsvērumiem mūsu kaimiņu valstīs, piemēram, tie cilvēki, kas labprāt būtu devušies, teiksim, uz Turciju vai kādu Ziemeļāfrikas valsti, mm, kur ar tiem tur uh, ir pārdomājuši un tā vietā uh, dodas uz galamērķiem Eiropā. Tā kā Uh, lūk, um, viens no apsvērumiem un izskaidrojumiem uh, kopējā ES daļa pasaules turismā apgrozījumā krītas, bet uh, tā tad ir nostabilizējusies, bet turistu skaits pieaug. Jā, savā pētījumā pievērsāmies četriem aspektiem. Pirmkārtām tā tad nodokļi, kas ietekmē turisma nozari, turisma rādītājs atsevišķiem galamērķiem pievērsāmies un veicām individuālu analīzi un noformulējām arī mm, ieteikumus uh, nodokļu plānotājiem uh, šiem tā, šīm tā gultas vietas uh, nodevu politikai, ko, ko īsteno atsevišķas valstis, un kādi tad ir mūsu būtiskākie secinājumi. Uh, datu, mūsu datu bāze mūsu rīcībā esošie dati kādā brīdī tiks uh, publiskoti, tiem varēsiet piekļūt, uh, bet ir tātad būtiskas atšķirības, uh, eh, piemērojamo nodokļu likmēs, uh, uzņēmumu nodokļi, uh, personas ieņēmumu nodokļi, turismu nozarē iesaistītajiem atšķiras, uh, PVN līmenis atšķiras. Un, ja runājam par šīm te gultas vietas nodevām, tās tiek piemērotas īstermiņā, naksmītņu, tātad līgumiem, um, divas uh, trešdaļas no dalību valstīm uh, piemēro uh, tā vai citādi nosauktu šo gultas vietas nodevu. Likmes uh, būtiski atšķiras, uh, tās tiek piemērotas uh, viesnīcas istabai dažu valstu gadījumā, citu valstu gadījumā mm, katram viesim, katram viesnīcas uh, klientam. Un, ja runājam par PVN, uh, Eh, tas ir ļoti nozīmīgs, eh, svarīgs nodoklis turismu nozarē. Lielais vairums valstu jau tagad piemēro samazināt, pazeminātu PVN likmi eh, noteiktām precēm un pakalpojumiem, to starp naktsmītnēm, atsevišķiem transporta pakalpojumiem, sabiedriskai ēdināšanai, un dalību valstīm šai ziņā ir, ir, ir ļoti plašas iespējas PVN apvienojumā ar, ar citām mm, nu, nodevām un nodokļiem un, un tālāk iet šeit vairs principā nevar. Un raugoties savā datubāzē, kas raksturo nodokļu sistēmas Eiropā, trīs ļoti populāri turistu galamērķi, kuriem pievērsāmies individuāli. Kiprai kā valstī, Kipra ir interesanta, jo uh, Kipra uh, kopumā ir zemu nodokļu valsts, uh, it īpaši turisma nozarē. Uh, Kipras valdība cenšas dažādot uh, savu, savu, savu tātad šo te tautsaimniecības šo te profilu, piesaistīt tādas nišas turistus, piesaistīt turistus visa gada garumā. Tālāk pievērsāmies Baleāru salām atšķirībā no Kipras šī, šī, šī valsts ir, ir autonoma, un uh, arī turisma nozarē uh, rīkojas autonomi. Uh, ieviesa nesen ilgspējīga turisma nodokli. Tas ir līdzīgs kādam pirms 15 gadiem ieviestam nodoklim šai valstī, un mēs izvērtējam, ar ko atšķiras šis jaunais nodoklis no, no, no vecā nodokļa Baleāru salās. Uh, Un šeit nodokļu administrēšana notiek ļoti specifiskā īpatnējā veidā salīdzinot ar citiem populāriem turisma galamērķiem. Un tad vēl pievērsāmies Parīzes pilsētai. Protams, ļoti populārs turistu galamērķis arī tā savai turismu nozarei piemēro ļoti tādu komplicētu nodokļu režīmu, likmi režīmu. Eh, nu, un, un visu, kā jām ir apgāzis eh, pēdējo gadu laikā piedzīvotais eh, Airbnb, HomeAway portālu uzplaukums. Šeit tātad nodoklis tiek atprasīts no platformas turētāja, nevis no katra konkrētā viesa pār katru darījumu Parīzes gadījumā. Jā, un es īsumā norādīšu uz tiem būtiskākajiem eh, mm, secinājumiem tīri tādā ekonomiskā, eh, tautsainieciskā eh, skatījumā. Turisma īpatsvars Eiropas tautsainiecībā ir ļoti ievērojams, apmēram 5% no Eiropas IKP nodrošina turisms, ja vēl klāt saistītās nozares, visu šo te ķēdīti, saistīto ķēdīti, uh, Eh, pieskaitām tādu kopā sanāk kādi 10% tādu, tādās valstīs kā Grieķija, piemēram, kur uh, turisma nozēre nodrošina apmēram 18% no IKP. Un kas ir no svara? Kas liek cilvēkiem pieņemt šo galīgo lēmumu, ka jā, jādodas uz kādu galamērķi Eiropas Savienībā? cena, izmaksas. Nevis tikai viesnīcas izmaksas, bet arī autonoma, vakariņu cena restorānā, šādas lietas, bet arī kvalitāte, kopējā, kopējā sociālās vidas attīstības pakāpe, infrastruktūras, infrastruktūra, vide, kas joprojām ir tie būtiskākie apsvērumi. Gultas vietas eh, no, nodevu likmes kopumā ir salīdzinoši zemas, eh, sākot no 40 centimiem par nakti līdz pat 7,50 eiro, eh, kas ir lielākā likme, bet šī, šī, šīs nodevas nav tādi kategoriski viennozīmīgi negatīvie faktori, kas atturētu cilvēkus no došanās uz Eiropas Savienības galamērķiem. mērķiem Uh, ir būtiski vai, vai konkrētajā apkārtnē vietā ir, ir kas interesants, ko redzēt. Uh, un, un ja nav tādu unikālu īpašu apskates objektu vai galamērķu, tad uh, šo gultas vietu nodevu likmēm nozīme pieaug. Un, ja runājam par turistiem no ārpuses, kas apmeklē Eiropas Savienību, šeit ir, ir, ir būtiski nodrošināt Eh, nu, tas ir būtisks eh, starptautiskās eh, vērtības apmaiņas ģenerators mūsu tautsaimniecībai, ārējo ieņēmumu avots. Un samazinātās likmes tiešām dod lielu pienesumu kopējiem nodokļu ieņēmumiem konkrētajos galamērķos. Un jo neparastāka, unikālāka ir, ir konkrēta vieta, konkrēts galamērķis, uh, Tur šī dinamika jau, jau, jau ir, ir, ir, ir, ir citādāka salīdzinot ar es caurmērā. Uh, tas kļūst par tādu unikālu pievelkošu faktoru, uh, pievilcības faktoru, kas piesaista turistus no visas pasaules. Un, ja runājam par šīm gultas vietas nodevām, nozare eh, kopumā tā, tās pieņem, izprot, atbalsta, bet eh, to piemērošana var radīt ievērojams galvas sāpes un kritiku. Eh, Baleāru salās, piemēram, jau ilgi pirms šo jauno plānu ieviešanas tika rīkotas apspriedes ar nozari, ar, ar, ar sabiedrību ar, ar pilsoņiem, lai izpelnītos tātad nozars un, un, un vietējo iedzīvotāju atbalstu un izpratni. Mm. Otram kārtām šīs gultas vietas nodevas, to iekasēšana ir pakalpojumu sniedzēju atbildība, viesnīcas pienākums ir, ir tās iekasēt un, un administrēt, bet tagad pieaugot šiem te vienādrangā dalīšanās ekonomikas iespējām, platformām, tur ir jāmeklē risinājumi. Un tādās vietās kā Parīze, piemēram, jau ir, ir rasta efektīvi risinājumi. Um, neiedziļināšos divos, uh, divās pēdējās rekomendācijās, jo laika mums vairs nav, bet jebkurā gadījumā šis mūsu ziņojums, mūsu pārskats ir, ir publiski pieejams un aicinu jūs ar to iepazīties. Jā, paldies. paldies uh, par šo prezentāciju, un tagad sāksim diskusijas. De Grandes kungs, De Grandes Paskāla kungs, lūdzu jums vārds. Divas minūtes. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es mēģināšu izteikties īsi. Paldies jums par šiem ievadvārdiem, lai arī vispārīgiem. Un gribu teikt, un esmu bieži par to runājis šeit komitejā, Laimīgā kārtā ziņojums ir bijis veiksmīgs un 159. pantā ir aizliedzis harmonizācija turismu sektorā. Viss, kas skar nodokļu jautājums, tā ir uh, joma, kurā dalība valsts var brīvi lemt, un šeit var būt konkrēta spēja turismu sektorā. Turisms ir ļoti būtisks ieņēmumu uh, rajons daudzām valstīm un Spānijai. Spānijā tā ir pirmā lielākā rūpniecības nozara. Un Mēs nekonstatējam samazinājumu, gluži otrādi. Turisms palielinās. Turisma apjoms palielinās. Tagad par uh, aplikšanu ar uh, nodokļiem. Tam ir atšķirīga ietekme, cik uh, interesanta uh, kāda valsts ir, cik tālu kāds uh, ceļojuma mērķis ir atraktīvs. Mēs visi zinām, ka nodok, aplikšana ar nodokļiem ir kas cits nekā uh, nodoklis tā klasiskajā izpratnē. Tātad šīs nodevas, kas tiek izmantotas, lai turistiskos sniegtos pakalpojums apgrūtinot. Nu, es esmu pret šādiem, šādām nodevām. Tas ir sācies ASV un izveidojies par tādu ideoloģisku fenomenu, izmantojot uh, argumentus, ka uh, tiek uh, izlīdzināti uh, vides uh, apgrūtinājumi. Nu, piemēram, uh, Baleāru salu uh, rajonā šo uh, nodevu ieviesa, tad atcēla. Nu, tie tiešām ir tādi ideoloģiski kreiso valdības apsvērumi, kas to uh, veica. Uh, Tautas partijas valdības uh, to uh, atcēla. Un tagad atkal ir ieviesta Šādā veidā uh, tiek uh, turisms uh, aplikts ar, uh, pakā, ar uh, nodevām. Pakalpojumi, kas ir turisma sektorā piedāvāti, nu šeit mēs runājam, varam par mēģinājumu radīt darba vietas, radīt labklājību. Tas nozīmē, ka no vienas puses turismas tiek no aplikts ar nodokļiem, bet tie nedrīkst būt tādi tā kā atbaidoši pasākumi, kas apgrūtināti turismu sektoru kā tādu. Un, piemēram, viesnīcas nemaz negrib šos, šīs nodevas pieprasīt, un mm, viņiem to liek par pienākumu, viņi nemaz to nevēlas. Nu, tā tad. Uh, Ir ļoti maz laika, lai tiešām varētu skaidri paust savu Romu. Nu, mēs esam ievēlējuši un arī kolēģiem jādod laiks izteikties. Bilbao kundze, lūdzu, jums tagad vārds. Jā, paldies, priekšstādātājs kundze. Un sākumā man, protams, ir jārunā par Bilbao. Tā ir ļoti interesanta pilsēta būs Eiropas uh, uh, pilsēta, uh, kas ir saņēmusi balvu kā labākā Eiropas pilsētas 2018. gadā. Ielūdzu visu to apmeklēt. Turisms Basku zemē ir jauns fenomens. Mūs, mēs tikām atklāti tikai pirms pāris gadiem un visi zinām kādēļ mums bija ļoti sarežģīta vēsture un beidzot uz mums raugās ar citu mm, redzes leņķi. Tagad runājot par nodokļiem un nodevām, tā ir diskusija, kas vēl turpinās, kas ir atklāta. Tas, ko gribu teikt, ir sekojošais. Tur, kur mēs varam uh, konstatēt, ka kāds fenomens mūs vienkārši uh, ļoti ietekmē tāds, ko vēl neesam zinājuši. Mēs runājam par to, kādas nodevas un nodokļi var tikt piedāvātu. Nu, nevis, lai samsnāt šo fenomenu vai mazāk turistu brauktu uz mūsu valstīm. Nē, mēs vēlamies, lai turisti mūs vairāk apmeklētu, taču mēs gribētu redzēt, kā nu, tiek uzturēta kvalitāte, lai eh, garantētu ilgspējīgu turismu. Un tas ir tas, ko mēs kā. Ka konceptu Eiropā attīstam. Nu, netik daudz, cik liela ir nodokļi, bet gan par ilgspējīgu, lai būtu augstvērtīgs Eiropas turisms, jo dažos reģionos redzējām, kādas ir sekas šim masīvajam turismam, kas kaitē, rada problēmas. Un tas nav ekonomiski labi Eiropas modelī man nebija laika iepazīties ar ieteikumiem, taču, ja hot, viesnīcām uzliek par pienākumu šīs nodevas iekasēt, tad eh, tām būtu jābūt tādām nodevām, kuras ir eh, mērķiecīgi orientētas Piemēram, viesnīca, ja tā šādus nodevas ievāc, tad jāzina, kas ar to notiek. Bez tam ne visas teritorijas ir vienlīdzīgas, daži vēlas savas teritorijas padalīt interesantākas, citas kvalitatīvākas. Tad nu, vismaz tādi minimālie harmonizētie noteikumi Eiropas līmenī ir vajadzīgi. Un, manuprāt, uh, Uh, vajadzētu zināt, kas notiek ar šīm nodevām no turisma sektora. Paldies tagad Arnoķu kundze. Jā, nu šajā pētniecībā mēs redzam, ka zem nodokļu turismam pie uh, uh, vēl turisms, un es domāju, ka tas uh, nemainīs šī jautājuma uztveri. Bet es gribu uz, uz uh, dot tādu pamat jautājumu. Es gribētu, uh, cik šis pētījums. Uh, maksāja PricewaterhouseCoopers, eh, to ir izstrādājis, cik tas maksāja no Eiropas Savienības eh, eh, līdzekļiem. Es neredzu, kāda ir liederība šim pētījumam. Jā, protams, mēs runājam par harmonizācija Eiropas līmenī, bet šeit mēs runājam tikai par prerogatīvām, kādas ir valstīm vai to administrācijām. Jūs runājat par tur uh, uh, operatoram Airbnb un uh, citām platformām, Viņi visu dara, lai nemaksātu vietējos nodokļus. Nu, dažkārt eh, ir iespējams viņus piespiest maksāt, bet tas ir ļoti sarežģīti, un es gribētu, lai visu šo kopumu un visu ekonomisko uh, uh, kapacitāti, kas strādā lēplikt ar nodokļiem, un pēc tam var runāt par jām lēmumiem. Un es jau teicu, ka, protams, ka ir problēmas ar nodokļiem, bet uh, Turisma problēma Eiropas Savienībā ir drošība. Mēs redzam daudz vietās Francijā, ka nevaram nodrošināt maksimālo drošību personām, kas vēlas apmeklēt mūsu valstu, un es domāju, ka tas vairāk būtu interesantāk ne tikai pētījumu veikt, bet arī saprast, ka šeit mēs runājam par valstu kompetencēm, un katra valsts nodrošina turistu drošību. Paldies! Paldies tagad Evans kundze! Thank you, Chair. Um, well, I, I... Paldies, priekšsēdētājs. Lielā mērā atbalstu šo ziņojumu. Es pārstāvu Velsu, un tas nāk īstajā laikā, jo patiesībā Velsas valdībā ir uh, saņemtas jaunas uh, nodokļu pilnvaras, tās stāsies spēkā nākamgad, un Velsas uh, valdība īstenoja sabiedrisko apspriešanu par to, kādus uh, nodoklis varētu ieviest, un viens no populārākajiem bija turisma nodoklis. Protams, tas ir tāds uh, strīdīgs jautājums, un daudz ir tas arī apspriests, un daudz iebilst pret to, bet es domāju, ka PVN uh, likmju samazināšanai ir ieguvumi. Bet viens no jautājumiem, kas tika uh, minēts saistībā ar turisma, um, nodoklī, eh, tas mūs atšķirtu no citiem reģioniem Lielbritānijā, eh, un vai ir kaut kādi pētījumi un pierādījumi par to. Un, eh, kā jau tika uzsvērts ziņojumā, vietas unikālums, protams, ir svarīgs aspekts, un vēls ir unikāls reģions, vai tas eh, tomēr ir pietiekami, lai eh, izceltos konkurencē un eh, pārvarētu problēmas, lai novērstu turistu aizplūšanu nodokļu dēļ. Es domāju, ka ir svarīgi raudzīties uz ilgspējīgu turismu un kā to attīstīt. To esam vairāk kārt apsprieduši šajā darba grupā. Un tāpēc um, tas veids, uh, kā tiek izmantoti nodokļu ieņēmumi, ir izšķirīgi svarīgs, un es gribētu vairāk uh, pierādījums par to uh, redzēt, vai šie ieņēmumi tiek uh, izmantoti, lai veicinātu turismu ilgtspējību, vai drīzāk izmantot mārketinga mērķiem, kas neveicina pašs par sevi ilgtspējīgu turismu. Jā, šeit ir ļoti uh, laba informācija pieejama, bet ir arī daudz neatbildēt jautājumu. Paldies! Merci beaucoup, Madame Evans. Et je me retourne vers les... Paldies, Evans kundze, raugos uz uh, mūsu lietpratējiem, lai varētu virzīties uh, uz priekšu un sniegt atbildes par tiem jautājumiem, kāda ir. Un es arī gribu uzdot uh, patiesu jautājumu. Kā jūs aprēķinat nodokļu apjomu? Kāda ir uh, aprēķina bāze? Nu, ja jums, jūs teicāt, piemēram, uh, Nodoklis uh, balstās uz vienu uh, telpu, bet Airbnb, kā jūs uh, tehniski aprēķinat to, kāda ir metode? Jo uh, šādās uh, platformās ir ļoti sarežģīti tādas uh, nodoklis izmantot. Iz, uh, mantot, kādi ir indikātori, kādas jūs izmantojat, un dodu jums katram divas minūtes. Uh, jo uh, ir arī vēl citi jautājumi jāizskata. Lūdzu. Thank you. Yes, the, uh... Paldies, jā. Uh, šīs gultas vietu nodevs vai turistu nodokļi. Kad patiesībā tad, kad uh, turists uh, um, rezervēja istabu un tad Airbnb ievāc šo nodokli, uh, um, izīrētāju vietā, un tas arī tiek norādīts, kāds ir šis nodoklis turistam. Un uh, bieži vien uh, turistiem ir uh, jāsaņem tāds kā papildus rēķins. Viņi redz, ka tas tiek pierēķināts beigās, par ko viņi nebija brīdināti. Tātad, uh, balstoties uz šiem nodokļiem, uh, tātad, uh, kāds tiek rēķināts, tas ir par cilvēku, par nakti, bieži vien ir izņēmumi bērniem un Eh, ilgākiem eh, periodiem, piemēram, ja cilvēki paliek vairāk kā nedēļu, tad eh, viņiem nav vairs jāmaksā šis turistu nodoklis. Atbildot uz vairākiem citiem jautājumiem, tātad runājot par to, vai šie nodokļi nostāda vienu vietu sliktākā situācijā konkurences kontekstā. Tam pieskārāmies, bet um, tam uh, nav tādu stingru pierādījumu, jo uh, bieži vien šie nodokļi tiešām ir ļoti zemi, salīdzinot ar visu kopumā, visu cenu. Tātad mēs galvenokārt analizējām cenu ietekmi un kā tas ir attīstījies pēdējās laikā. Un tas ir diezgan zem šis nodoklis, kas tiek sadalīts tālāk uz klientiem. Un vidusjūras uh, gala mērķiem, tas varētu būt uh, aktuālāk, jo tur tiešām ir tāda cena konkurence starp dažādajām uh, turisma uh, vietām. Paldies! Es gribētu uzsvērt divas lietas. Uh, šī galamērķa unikālums, uh, runājot par vīdi, par infrastruktūru, tas uh, visu, visi šie tie ko, aspekti, kas eh, arī nodod, eh, tad, tad nodrošina to, ka kāda vieta var uzlikt augstākus nodokļus, un tāpēc reģioni var eh, um, pieregulēt šos te turisma nodokļus un izmantot uh, tos kā ieņēmumu avotu. Un, uh, Eh, runāt par caurskatāmību, tas nevienmēr ir pietiekami caurskatāmi, kur šie ieņēmumi notiek. Bieži vien tie tiek uzlikt kā vidas nodokļi, bet tas nenozīmē, ka tie tiek arī vidas mērķiem izmantoti. Un visbeidzot, atkārtojot to, ko Saimons teica, šīs nodoklis ir diezgan zems, un tāpēc to ekonomiskā ietekme, eh, tā ekonomiskā ietekme ir diezgan zema. Uh, Un arī globālā mērogā šie te nodokļi ir diezgan zemi un ir jāsaprot, ka patiesībā turisti ir diezgan elastīgi izvēloties savus galamērķus. Tātad, ja eh, ir būtiska atšķirība starp eh, um, galamērķiem Eiropā vai ārpus Eiropas, tad turistiem nav nekādu problēmu um, izvēlēties citu galu mērķi, bet nodoklis būs tikai viens faktors, tad varbūt arī um, naudas mājiņas liekme vai citi faktori, kas uh, liek uh, turistiem izlemt doties citur. Paldies uh, par šī pirmā pētījuma prezentāciju, un mēs turpināsim skatīt otro pētījumu. Šoreiz runa iet par turismu un visu ūdens ceļu izmantošanu. Tātad es gribētu aicināt jūs skaidrot gan par to, kādas ir problēmas ar šīs turismu jomas attīstību privātajā jomā. Un tāpat arī navigācijas jautājuma, ostas, drošības apjautājuma, cirkulārā aprits ekonomika un arī tehnoloģiskās attīstības iespējas. Uh, Lēmankungs, jūs esat uh, zilās ekonomikas, akvakultūras un uh, plānošanas, telpas plānošanas uh, nodaļas vadītājs. Jūs mūs iepazīstināsiet ar šo mm, dokumentu. Dodu jums vārdu. Lūdzu, septiņas minūtes. Vai tas ir pietiekami? Jā, lūdzu, tagad jums vārds. Jā, protams, ka tas ir pietiekami priekšsēdētājas kundze, un tomēr uh, dokumentu prezentēšu angļu valodā. Je sais. Bet jūs noteikti varētu to prezentēt franciski. Jā, es to varētu, bet nu, dokuments ir sagatavots angļu uh, valodā, un tā es ātrāk varēšu šīs septiņas minūtes izmantot. So, um... Labi. Tātad piekrastes un jūras turisms ir viens no pieciem sektoriem, kas tika identificēti kā. Ka tie, kam ir liels izaugsmas potenciāls zilās izaugsmas stratēģijā, kuru komisija pieņem 2014. gadā. 2014. es atvainojos 12. gadā. Tātad 2014. gadā pēc tam mēs pieņēmām stratēģiju par piekrastes un uh, jūras turismu kopumā. Tas ir nākamais uh, uh slaids kura mērķis bija veicināt konkurētspēju un ilgtspējību šajā sektorā un piesaistīt darba vietas. Un komisija arī to cenšas sasniegt. Četri pīlāri te tika noteikti eh, sektora konkurētspējas veicināšana, prasmju un inovāciju veicināšana, uh, Uh, ilgspējības veicināšana un Eiropas Savienības finansējuma maksimizēšana. Tagad paraudzīsimies uz uh, apakšsektoriem piekrasts un jūras uh, turismā. Šis sektors kopumā ir plašākā jūras aktivitāte uh, Eiropā. Tā, uh, tur ir apmēram 3,2 uh, miljoni nodarbināto un uh, Eh, tiek radīts 183 eh, eh, miljārdu eiro pievienotās vērtības. Ja mēs paraugāmies uz ūdens turismu apakšsektoru, desmitā daļa sek, pilsoņu mm, nodarbojas ar ūdens sportu, tur ir dažāda laivošana, Uh, braukšana ar kajakiem uh, un ūdens slēpēm un tā tālāk. Un 36 miljoni uh, pilsoņu savā brīvajā laikā brauc ar laivām. Un ir 6 miljoni laivu, kas ir Eiropas Savienības ūdeņos. Tās, protams, nevienmēr ir kustībā, bet pie tā pieskaršos vēlāk. Eiropas čārter sektora apgrozījums ir apmēram 6 miljardi eiro, tur ir 20 tūkstoši darba vietu. Uh, Un e, Eiropas ostās ir apmēram 4 miljārdi eiro apgrozījums, un viņi nodarbina ap no 40 līdz 70 tūkstošiem cilvēku. To ir grūti konstatēt, jo uh, ostas ir tādi mikro uzņēmumi, un uh, tur nodarbinātība uh, ir nevie, nevienmēr visu gadu, tāpēc ir grūti saskaitīt šīs darba vietas. Bet šajā sektorā ir arī daudz izaicinājumi. Esam redzējuši, ka uh, Uh, skiperu vecums uh, ir pieaudzis, viņi tagad vairs nav vidēji 45, bet 55 gadus veci, un uh, jaunieši nepie uh, vienojas šim sektoram dažādu iemeslu dēļ, un jahtu dzīvi ilgi ir apmēram 30 uh, gadu, tā kā aizvien vairāk plastmasas uh, tiek izmantots un uh, citu materiālu, tad uh, Eh, šīs jahtas var izmantot ilgāk, apmēram 40 gadus, bet daudzas jā, jahtas ir vecas, eh, tātad un sliktā stāvoklī. Un eh, par to runāšu vēlāk, kāda tur varētu būt risinājumi. Un mēs konstatējam arī, ka ir dažādas intereses turistiem. Viņi grib uh, Um, kaut ko jaunu piedzīvot, viņi grib izmantot savas digitālās ierīces, uh, līdzīgi kā redzējām ar CITS un transportu. Tātad uh, šajā dokumentā mēs esam pievēršies uh, galvenokārt četriem elementiem, kurus minēja priekšsēdētāji - skiperlicences, drošība uz laivām un arī laivu otraizē pārstrādi. Vispirms par šīm licencēm um, cilvēkiem laivas bieži vien vairs nepiedar. Viņi noīrē šīs laivas, uh, un uh, šis sektors uh, arī varētu pieaugt, bet profesionālo skiperu licences ne vienmēr tiek automātiski atzīts visā Eiropas Savienībā, un tas, protams, ietekmē arī to, ka samazinās ieņēmumi, jo, piemēram, ja uh, kāds uzņēmums grib noīrēt laivas un izmantot skiperus, kam uh, nav atzīts licences, tad uh, tas rada problēmas. Ir pastāvoši projekti, kas ir salīdzinājuši licences un uh, raudzījušies uz to, kādas ir kvalifikācijas un galvenās prasmes, kas tiek prasītas, bet esam tikai izpētījuši dažas dalībvalstis. Tāpēc gribu pateikties Ulevī kungam, es atvainojos, ka nepareiz izrunāju jūsu uzvārdu. Uh, Paldies, kā jūs vadījāt eh, šo projektu, eh, ko tūlīt uzsāksim, lai izveidot kopīgu apmācības programmu skiperiem Eiropā. Un tagad ilustrācijai gribu parādīt, šīs ir divas vienādas eh, laivas zem diviem dažādiem karogiem, bet šis skipers var braukt tikai ar vienu no šīm jahtām, kaut gan tās ir pilnīgi vienādas. Tālāk, otrā lieta, ko pētījām, bija uh, Eh, kas ir līdzīga problēma vienotiem tirgum, kas ir drošības aprīkojums uz laivām. Šis sektors saskars ar starptautiskiem noteikumiem, Eiropas noteikumiem, nacionālajiem, karogvalsts eh, un eh, kuģošanas valsts noteikumiem. Tātad viņiem jābūt bieži vien vienai un tā pašā lietai divos dažādos variantos, lai atbilst visiem šiem noteikumiem. To mēs cenšamies izpētīt. Mēs uh, raugāmies, ka varbūt varētu um, piedāvāt dalībvalstīm nepiemērot uh, nacionālo likumdošanu, ja tiek ievērota karogvalsts likumdošana, lai varētu vienoties par minimāliem standartiem Eiropas Savienībā. Mēs nedomājam par likumdošanu, mēs drīzāk domājam par, ka varētu standartizēt šos noteikumus. Trešais elements uh, Uh, ostu un laivošanas uh, attīstību. Kā jau teicu, galvenokārt uh, laivas tiek glabātas ostās, tāpat kā uz ielām galvenokārt tiek glabātas automašīnas, tās tur vienkārši stāv. Un ostas ir ļoti nelieli uzņēmumi un ļoti grūti uh, radīt kaut kādu sadarbību. Uh, Mēs domājam, ka varētu veidot fórumu starp ostām un uh, apmainīties ar labāko praksi, bet ir ļoti grūti sasniegt uh, šīs te ostas. Uh, bet digitalizācija varētu tās padarīt viedākas, varētu izmantot arī tuvumā esošās sauszemes infrastruktūras iespējas. Un pēdējos gados esam izteikuši divus priekšlikumu uh, piedāvājums, viens par man, kultūrālā mantojuma maršrutiem un uh, vienu par pārrobežu ūdens maršrutiem, lai diversificētu piedāvājumu. Un pēdējais punkts, es atvainojos, ka iztērēju tik daudz laika, bet uh, laiva otraizēja pārstāte. 80 uh, tūkstoši laivu katru gadu būs sasnieguši savu lietošanas laika beigas. 2000 laivu tiek tātad utilizētas, bet pārējās vienkārši paliek ūdenī. Nav nekādas stratēģijas, kā šīs te uh, laivas varētu otraizē pārstrādāt vai likvidēt. Mēs raugāmies uz to, kā uh, pastāvēšos projekts, kas jau pastāv dalību valstīs, šiem nolūkiem varētu pacelt Eiropas līmenī. Tas varētu būt arī labs ieguldījums aprits ekonomikā. Šiem pētījumam ir arī secinājumi, bet uh, tas atkārto galvenokārt to, ko jau pateicu, tāpēc ar to arī beigšu. Paldies! Lielas paldies! Tagad uh, sāksim diskusijas. Tā tad pierakstu eh, tos, kas vēlas uzstāties. Degrandes kungs, lūdzu jums vārds bet lūdzu ļoti īsi šoreiz, jo mums nav pārāk daudz laika. Nu, lūdzu. Jā, liels paldies. Es gribētu teikt paldies šī eh, ziņojuma sastādītājiem, tas ir ļoti nozīmīgs. Un eh, šeit ir tiešām daudz datu, to, vas, to vajadzētu precīzāk izvērtēt. Mēs visi zinām, ka piekrasts un jūras turisms ir lielākie Ieņēmuma avoti un arī nodarbinātības eh, sektori eh, valstīs. Eh, nu, piemēram, runājot par Bilbao pilsētu, tur ir ļoti labs klimats piekrasts jomā, un tas ir tiešām piemēra cienīgs reģions, gastronomija un citi. Tātad neiet runa tikai par sauli un jūras krastu, bet arī citām iespējām. Un tagad runājot par citiem fenomeniem, piemēram, saule, jūra, ir arī negatīvi um, aspekti. Varbūt arī uh, negatīvas, uh, negatīva aspekti, piemēram, lētais turiks, seksa turismi un alkohola uh, turisms. Man nav nekas pret, eh, ne pret seksu, ne alkoholu, taču uh, dažkārt uh, tie ir saistīti uh, ar negatīviem fenomeniem, ar uh, vandālismu un citiem. Nu, tas tad nav jauki. Tas ir fenomens, uh, kas uh, būtu jāievēro. Nākamais uh, šīs nelegālās izvietošanas iespējas. Par to jārunā un tas ir nozīmīgi. jāraugās, kāda ir tā ietekme. Izvietošana dzīvo, dzīvokļos un tā tālāk tā ir negodīga konkurence attiecībā uz viesnīcām, kas maksā nodokļus un citus. Tagad nākamais jautājums - pilsētas, kas ir ļoti atraktīvas un ievieš nodevs, nu, piemēram, Romā jāceļas jau trijos, lai varētu uh, Uh, apskats objekts redzēst. Nu, uh, ir jādomā par to, un tā ir liela, uh, plaša diskusija šīs lielās turistiskās pilsētas, un ir pilsētās iedzīvotāji, kas ir pret turismiem, jo m, mm, praktiski tiek padarīta neiespējama uh, ikdienas dzīve. Nākamais uh, jautājums tie ir turisti, kas izmanto uh, lielos kruīzkuģus. Tas ir nozīmīgs. Uh, ieņēmuma avots ostām, taču nauda netiek daudz izlietota. Man nav nekas pret kruīzes šifiem, bet nu, par to ir jārunā. Un tāpat arī jauni fenomeni, kas veiksmīgi attīstās un kas ir nozīmīgi arī cilvēciskām attiecībām, kultūru un citiem. Paldies, paldies, De Grandes kungs. Tagad Bilbao kundze, lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Arī es gribētu teikt paldies par šo pētījumu. Tā ir ļoti informatīva un, manuprāt, ir kāda, kāds aspekts, kas nav iestverts un ko varētu nākotnē ievērot. Es strādāju arī zivsaimniecības un transporta komitejā šeit. Tātad turisma attīstība un arī jūras turisma attīstība. Mums uh, jārunā par nodarbinātību un uh, zivsaimniecības sektora dažādošanu. Pēdējo gadu uh, laikā zivsaimniecībā bija saržģīta situācija dažādi iemesli dēļ kvotas personāls. Uh, cilvēki varbūt negrib izvēlēties divsaimniecības amatus par um, saviem izveiktajiem darba pienākumiem, un mēs mēģinām palīdzēt diversifikācijas. Uh, Uh, jautājumos, lai viņi arī būtu daļa no šī uh, ūdens turisma, jūras turisma. Par to nemaz uh, netika runāts, analizējot ietekmi uz nodarbinātību problēmām un ietekmiem. Tas nemaz netika pieminēts, un es gribētu zināt, vai jūs to esat ievērojuši, vai to darīsiet, jo, manuprāt, tas būtu ļoti nozīmīgi saprast, kā šis sektors pozitīvi vai negatīvi uh, ietekmē zivsaimniecību. Paldies! Paldies! Arī divas minūtes uh, Meisners kundzei. Jā, uh, pavisam īsi uh, vai drosmīgi, īsi vai drosmīgi izklausās līdzīgi angļu valodā. Uh, Jebkurā gadījumā paldies par šo prezentāciju. Ļoti tāda informatīva, vērtīga prezentācija. Labprāt iegūtu to arī savā īpašumā. Turisms, turisti ir ļoti svarīgi un, un šis te piekrastes ūdeņu turisms ir, ir ļoti svarīgs. Ir gal galā šī zilās izaugsmas stratēģija. Tam ir jābūt elementam plašākā, integrētākā pieejā. Mēs, mums ir jāizmanto tas, ka cilvēkiem labpatīk uzturēties uz ūdens, laivot un tā tālāk atpūsties atpūsties, bet eh, tam ir jānotiek vidē draudzīgā, nekaitīgā, ilgspējīgā veidā. Eh, mūsu eh, pienākums ir, ir arī citas starpā kā transporta komitejai mm, alaž domāt tādā, tādā integrētā veidā par, par to, kas notiek jūrā un ūdeņos. Paldies! Paldies, Telīčkas kungs. Uh, uh, Jā, varbūt kaut ko esmu palaidis uh, garām, varbūt pie vainas tas, ka manai valstī nav pieejas jūrai, uh, bet. Uh, Eh, tas viss mani apbūra. Es to, to gluži kā pirmo reizi visu dzirdēju. Eh, nu, manā iespratnē ūdens ceļi ir, ir, ir tāds pats transporta veids kā, kā, kā, kā autopārvadājumi, bet šeit ir, ir, ir, ir eh, būtiski visi šie, šie horizontāli aspekti - kustības pārvietošanās brīvība, vidas apsvērumi, un mani pārsteidza tas, kāds liktenis ir šiem šiem te uh, kapteiņiem, kas šos izpriecu kuģus uh, uh, vada. Uh, jā, rekā, rekā sanāk, uh, ja, ja jūs esat Horvāts, jums ir tiesības kuģot Horvātijas ūdeņos, bet Itālijas ūdeņos jūs nedrīkstat rādīties bez īpašas Itālijas kaut kādas licences. Uh, un, un, un, un, un tad, tad ir citi noteikumi laivai, drošības aprīkojumam, un tas viss ietekmē turismu, turismu iespējas. Un, un, un jārunā ir par, par šo te tendenci vairāk nomāt transporta līdzekļus ar visiem kapteiņiem šeit ir, ir, ir cenu, izmaksu, cenu krišanās tendence vērt, vērojama. Mm, nu, tā vien izskatās, ka uh, uh jūs uh, tomēr uh, šo savu ambīciju latiņu esat uh, nostādījis pārāk, uh, pārāk zēma, jūs vairāk kārt lietojat vārdu vismaz, uh, vismaz kā minimums atlīst. Nu, es domāju, šeit uh, varat būt droši par, par mūsu atbalstu, uh, iet uz priekšu, izvirzīt ambiciozākas prasības un mērķus. Uh, paldies, Telīčkas kungs, Vandu Tūkundze. Paldies, priekšsētāja kungs. Šis darba komenē, kom, dokuments un ar to raugoties, es domāju, ka jūsu mērķis ir harmonizācija kuģu skipariem, un es domāju, ka sekas tam būtu sociālais dumpings arī jahtu ostu jomā. Jūs zinat, ka ļoti daudz no īpašniekiem izmanto uh, fiskāla paradīze, nodokļu paradīzes jautājums, un viņi strādā aktīvi arī ar skipriem, kas ierodas no citām valstīm, un tas ir līdzīgs jautājums, kas skar arī, piemēram, šoferus, kas strādā uz mūsu ceļiem, nu, piemēram, poļu šoferi saņem citu algu. Un es negribētu, lai tas pārnes arī uz šo mūsu diskutēto jomu. Tāpat arī runājot par komisiju, tā atzīst to, ka pieprasījumi ir atšķirīgi dalību valstīs. Tas skar ļoti daudz jautājumus meteoroloģiskos un citus apstākļus. Tātad valstis un tikai valstis nosaka tās prasības, kādas ir nepieciešams un kādas atspoguļo. Uh, gadu desmitiem ilgu pieredzi šajā jomā. Paldies! Paldies, Arnatu kundzei! Tagad vienu minūti Haidemana kungam izteikt noslēgumu vārds lūdzu. Paldies, priekšstādātā kungs! Jā, tik tiešām man pat nekas daudz nav jāpiebilst Bilbao kundze Es neielaidīšos tagad diskusijās par Eiropas komisijas politiku seksu un alkohola jautājumos. Es pāriešu uzreiz pie, pie otrās jautājuma puses - atpūtas, izpriec uz zveja. Darba dokumentā tā garām ejot tiek pieminēta, runājot par, par šo ūdens turismu, un mums, mēs ļoti novērtējam Zvesainiecības komitejas sagatavoto pētījumu par, par šīs nozares pozitīvo mm, ieguldījumu. Uh, Un ir arī komisijas darba dokuments, eh, kas paredz to, ka zvejsaimniecības un zvejsaimniecības fondā ir eh, tāda diezgan pamatīga aploksnē CLD Community Led Development projektiem. Tātad vietējo iedzīvotāju tādu izaugsmas projektu atbalstam, piedāvājot plašākas iespējas eh, piekrastēm, zvejniekiem, nedaudz, eh, nedaudz eh, savu, savu arodu paplašināt, eh, pieķert klāt mazliet turismu, mazliet gastronomiju, un ļoti daudzos Eiropas piekrastes ciemos, pilsētiņās tas, tas ir vajad, ārkārtīgi vajadzīgs, un ja vēlties, varu jums sniegt informāciju pār, pār šiem darba dokumentiem. Maisners kundze, paldies, ka pieminējāt zilās izaugsmes eh, stratēģiju. Eh, tas eh, ir kā medus manām ausīm. Un nākamais komentārs, protams, izskanēs daudz jautājumu, daudz kritikas. Uh, Uh, lai ko komisija teiktu, bet mēs savā pētījumā ja, apzinājām šos dažādos variantus, um, iespējamos scenārijus un uh, nonācām pie slēdziena, ka uh, leģislatīvais ceļš šeit sadurtos ar būtiskiem šķēršļiem, tas būtu ļoti grūti mm, bet nu, varētu drīzāk caur, teiksim, kuģu kapteiņu licencēšanas harmonizāciju panākt būtiskus uzlabojumus. Uh, vien, novienādojot, harmonizējot tur, tur kaut kādus, stā, kaut kādus prasības, prasības kapteinim, prasības kuģim, kuģa aprīkojumam, mm, kaut kādas prasmes, un, un es tam pieskāros tikai garām ejot, bet darba dokumentā tiešām ir plašāk, izvērstāk runāts par to, kā tas ietekmē vienoto tirgu. Paldies! Jā, līdz ar to šis punkts tad ir noslēgts un turpināsim ar nākamo jautājumu. Tas ir ieteikuma projekts par priekšlikumu padomus lēmumu par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu un gaisa transporta nolīgumu starp Eiropas kopienu un tās dalību valstīm no vienas puses un ASV no otras puses. Es domāju, ka mūsu nākamais runātājs varētu uh, sākt uh, jau skaidrot. Jā, paldies. Uh, nu, īsti neko uh, konkrēti neteiktu. Es uh, pārstāvu Grifins kundzi, kas uh, nevar uh, būt šeit. Viņa piedalās ēnu uh, referentu sēdē tieši tagad. Jau kopš 2003. gada mēs uh, esam noslēguši nolīgumu ar ASV. Tas ir nolīgums starp ASV un Eiropas Savienību par uh, gaisa satiksmes uh, sektoru. Tas ir. Uh, spēkā desmit gadus. Diskusijas, kādas pat laban ir, ir drīzāk formāls, tas skar tiešām formāls jautājums un ir saistīts ar Lisabonas stratēģiju, proti ar nu, Lisabonas līgumu. Analizē, tad plašāk analīzi mēs jūs radīsiet kolēģis Grifins tekstā, viņas nostāja ir sekojošā. Mums vajadzētu atbalstīt šo nolīgumu. Paldies! Vandekampa kungs, jūs kā ēnu referents vēlaties uzstāties. Lūdzu, jums vārds. Ik, ik doe gewoon mijn werk, ik wil... Uh... Nu, es jau tikai daru savu darbu. Paldies! Pilnībā pievienojos referenta nostājai arī Jensam Nilsenam, proti eh, šis, eh, šis ieceres ir, ir katrā ziņā jāatbalsta. Eh, atzīmēšu tikai lūko 2000. gadā. 2000. gadā gaisa satiksmes starp ES un ASV bija 61% no visas pasaules vispār aviācijas kopapjojuma, un pēc 15 gadiem tie jau bija vairs tikai 38%. Tā kā redzat, lido cilvēki daudz aktīvāk citur pasaulē. Un divpusējais nolīgums ar līča valstīm. Mēs labi zinām, kas, kas aiz tā slēpjas un kādi ir apsvērumi. Un ASV Transporta ministrijas departaments tagad mēģina noņemt vēl, vēl dažus ierobežojumus un, un apgrūtinājumus, kādi līdz šim ir bijuši. Amerikāņi tādi, tādi ir bijuši, bet eh, šīs ierosmes ir atdūrušās kongresā. Tātad. Uh, būtībā vai kaut kas mainīsies. Un tad vēl, nu, nu šis tā slavenais, eh, bēdīgi slavenais laptopu aizliegums, eh, nu, cik ilgi mums to nāksies ciest? To labprāt eh, uzzinātu. Fosters kundze, vai jūs vēlaties uzstāties? Nē. Nu, tad turpināsim. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 21. novembris 2014. un tad tagad vārds komisijai. Komisija vēl vēlties uzstāties? Nē. Nu, ja ir šāda zīme, tad viņi, zīme, tad viņi nevēlas runāt. Jā, labi, tad turpināsim. Uh, un uh, lūksim uh, pārtraukt uh, straumēšanu un personas, kas tagad ir zālē, kas nepiedalīsies nākamajās sēdēs, jo nākamās sēdes būs aiz slēgtām durvīm. Šīs personas, kas nepiedalīsies nākamajās sēdēs, lūdzu atstāt zāli. Jums tam ir minūte laika.